līdzināšanu. Pirmais eh, runā kā padomes pārstāvis Tela Vetova Benedetto. Grazie, signor Presidente, onorevoli. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Eh, dāmas un kungi. ASV ir nozīmīgs eh, Eiropas Savienības partneris cīņā pret terorismu, bet E, tomēr ir arī dažas e, atšķirības un bažas e, domājot par terorismu apkarošanu un ASV piemērotos pasākumus. Eiropas Savienība vēlas nodrošināt dialogu ar ASV šajā jomā. Šodien mēs diskutēsim par ASV senāta ziņojumu par cipu veikto spīdzināšanu, kas ir notikusi daļai pirms 16 gadiem. Saskaņā ar prezidenta Obamas teikto, eh, šie te paņēmieni ir eh, pretrunā ar mūsu vērtībām, kā arī nav bijuši efektīvi terorisma apkarošanai. Un tā mums vajadzētu domāt par tādām lietām, kā ziņojuma publikācija un sekošajām, tam sekojošajām politiskajām debatēm ASV. Mums nu vajadzētu mācīties no notikušā, no pagātnes kļūdām. Terorisma apkarošana ir jānotiek tiesiskuma ietvaros starptautiskās eh, humanās eh, likumdošanas, bēgļu tiesību un vispār cilvēku tiesību kontekstā. Tas ir ļoti būtisks aspekts, karojot terorismu eh, arī no Eiropas Savienības puses. Cipslepenie cietumi 2000, 2000 2006. Eh, gadā kļuva zināms par tiem. Eh, Eiropas Savienība iestājās par to, lai tiktu piemērots absolūts spīdzināšanas eh, aizliegums un cilvēka cieņu aizskaroša attieksme. Senā, no senāta ziņojuma izriet, ka mm, savulaik tika izmantotas ļoti dažādas spīdzināšanas tehnikas un varianti. Eiropas Savienība ar Amerikas iestādēm e, vēlākajos gados turpināja dialogu e, saistībā ar terorismu apkarošanu. Un e, tā gaitā izskanēja bažas un raizes par dažādām lietām. Es akcentēju, ka te ir runa par cilvēktiesību pārkāpumiem. Prezidents Obama pēc tam formāli Eh, jau dažas dienas pēc eh, sava darba eh, sākuma deva rīkojumu par šīs programmas noslēgumu un spīdzināšanu un tā saka tā saucamās paplašināšanās, pratināšanas metodas un slepenu apcietināšanu pret šim te visiem aspektiem viņš pieņēma lēmumu tos aizliegt. Viņš paziņoja, ka tādas metodas nav pieļaujamas. 2009. gadā Eiropas Savienība un ASV, es citēju, pie veica tehni, spīdzināšanas tehnikas pārbaudi un pratināšanas metožu pārbaudi lai uh, ņemtu vērā uh, pagātnē izmantoto praksi Eh, saistībā eh, ar slepenajām apcietinājuma vietām. Eh, mēs atbalstām savas pamatvērtības un mums ir jācīnās pret terorismu, bet mums nekad nevajadzētu šādu izturēšanos aizbildināt ar kādiem iemesliem. Gadu gaitā Eiropas Savienība ir veidojusi ar ASV ne tikai dialogu, bet tā arī iestājās par to, lai ASV eh, savā politikā veikt attiecīgas izmaiņas. Eiropas Savienība nosprauda ietvaru. Mm, vēloties uzņemt bijušos Gvantāmā ieslodzītos, lai atbalstītu prezidentu Obamu un palīdzētu viņam pieņemt lēmumu slēgt Gvantanamo cietumu. Tā bija eh, ļoti pamatota Eiropas Savienības politika. Tagad mēs gaidām uz galīgo politisko risinājumu. Runājot par tādiem konfliktiem kā Afganistānā, Ir Irākā un citvied, e, tad Eiropas Savienība vēršoties pret terorismu arī grib balstīties uz krimināltiesībām. Pret teroristiem var e, vērsties ar starptautiskajām e, krimināltiesībām. Mēs esam guvuši lielu pieredzi gadu gaitā. lai saņemtu informāciju par teroristu tīkliem, ir jāizmanto citas metodas. Nevis tādas, kādas tika pielietotas līdz šim, jo ir jābūt citām iespējām uh, vērsties pret teroristiem ar juridiskiem līdzekļiem. Priekšsēdētāja kungs nacionālajai drošībai uh, ir jābūt atsevišķu dalību valstu kompetences uh, jomai. Tas nozīmē, ka tā ir tēma arī Eiropas Savienībai un tās investīcijām. Mums ir kopīgi jādarbojas e, vienā virzienā principiāli e, tomēr atbildīgas ir e, dalībvalstis par šiem te jautājumiem. Pats galvenais ir pamatiesības, piemēram, cilvēktiesību deklarācija Pie mums terorisma apkarošanu kontrolē Strasbūras cilvēktiesību tiesa, tāpat kā Eiropas kopienu tiesai ir pienākums izvērtēt Eiropas Savienības likumdošanu saistībā ar iekšējo drošību. E, mūsu likumdošanas sistēma rūpējas par to, lai tiesiskais ietvars būtu adekvāts. Paldies, saka priekšsēdētājs, par padomes paziņojumu. Un tagad Avramopulus komisārs e, You, Paldies, priekšsēdētāji. Padomis uh, e, priekšsādātāji, godātie Eiropas parlamenta deputāti. Komisija, kur es šodien pārstāvu šeit šajā jautājumā, arī skata senāta īpašās komitejas secinājums attiecībā uz nopratināšanas programmu uh, Daļa no šī ziņojuma nāca klajā 9. decembrī, un kā jau jūs zināt, lielākā daļa ziņojuma joprojām ir slepena. Šis ziņojums liek uzdot virkni būtisku jautājumu, jo tajā ir runa par nopietniem cilvēku tiesību pārkāpumiem, ko ir īstenojušas ASV iestādes un citas puses, kas ir strādājušas centrālās izlūkošanas pārvaldes labā. Uh, Kā prezidents Obama šonadēļ pareizi norādīja, pasākumi, kas ir veikti CIP programmas ietvaros, ir pretrunā ar ASV vērtībām, un viens no būtiskākajiem līdzekļiem cīņai pret terorismu ir palikt uzticīgiem ASV vērtībām un ideāliem. Tāpēc 2009. gadā Prezidents Obama aizliedza spīdzināšanu, un mēs to apsveicam. Es atgādinu šo vēsturi, jo tā ir cieši saistīta ar spīdzināšanas jautājumu, kas spīdzināšana nav pareiza, tā ir vērtējama kā noziegums, un to nekad nedrīkstētu pielietot. Senāta komitejas secinājumi liecina par to, ka ir bijušas slepenas ieslodzījuma vietas, ir piemērota spīdzināšana, ir notikusi neadekvāta apiešanās ar ieslodzītajiem, un tas viss ir noticis centrālās izlūkošanas pārvaldes eh, paspārnē. Un eh, šie notikumi rada bāžas eh, jau kādu desmitgadi. Kopš tā laika ANO cilvēku tiesību struktūras arī Eiropas padome un um, Eiropas cilvēku tiesību tiesa ir vienbalsīgi nosodījuši to praksi, par ko tiek stāstīts uh, senāta ziņojumā. Eiropas uh, iestādes ir iesaistījušās šajā jautājumā jau no paša sākuma, izveidojot komiteju un radot divus pašiniciatīvas ziņojumus 2007. un 2012. gadā, kuros ir nosodītas šīs prakses un ir aicināts aizsargāt cilvēku pamatiesības. Mēs, kā Eiropas Savienības pārstāvji, esam aktualizējuši šo jautājumu sarunās ar ASV vairāk kārt, tostarp arī vēstulēs, ko ir sūtījusi padomas prezidentūra, kā arī regulārajos dialogos par pretterorismu pasākumiem un cilvēktiesībām. Senāta komitejas pētījums ir pozitīvi vērtējams solis ar ko publiski tiek uh, nosodīts tas, ka uh, centrālā izlūkošanas pārvalde ir rīkojusies saistībā ar aizturēto un ieslodzīto spīdzināšanu un uh, nepienācīgu apiešanos ar viņiem. Komisija uzskata, ka šajā jautājumā vajadzētu ieviest uh, pilnīgu skaidrību atbilstoši starptautiskajiem standartiem, tostarp arī runājot par individuālu atbildību par šiem notikumiem. Eiropas Savienība nosoda visa veida spīdzināšanu un neadekvātu apiešanos un ir apņēmusies strādāt pie spīdzināšanas izskaušanas Eiropas Savienībā un pasaulē, nosakot to kā savas cilvēktiesību politikas prioritāti. Kā jau komisija ir atkārtot uzsvērusi, uh, Centieniem terorisma apkarošanai vajadzētu notikt tādā veidā, kas atbilst tiesiskuma standartiem, kas ievēro mūsu kopīgās vērtības un ir saskaņā ar mūsu attiecīgajiem pienākumiem, ko paredz starptautiskās tiesības, jo īpaši starptautiskie cilvēktiesību noteikumi, noteikumi par bēgļiem un arī humanitārie noteikumi. Komisija jau no paša sākuma ir pastāvīgi uzsvērusi, ka visām iesaistītajām dalību valstīm vajadzētu veikt neatkarīgu, padziļinātu un, nea un objektīvu izmeklēšanu attiecībā uz centrālās izlūkošanas pārvaldes aktivitātēm. Vajadzētu sadalīt atbildības un ļaut upuriem saņemt uh, kompensāciju par viņiem nodarīto kaitējumu. Tas tika uzsvērts arī vēstulē, kas 2013. gadā tika nosūtīta visām dalību valstīm no tobrīd vicepriekšsēdētājs Redingas un komisāras Malmstrēmas. Mēs vēlamies norādīt, ka daudz dalību valstu tiesu sistēmas e, struktūras ir sākušas e, izmeklēšanas un tostarp arī pret eh, CIP eh, personām, kas ir iesaistītas eh, cilvēku nolaupīšanā, spīdzināšanā un nopratināšanā atbilstoši CIP programmām. Senāta komitejas pētījums, kas tika izplatīts, un arī preses informācija liecināja par to, ka uh, Afganistānas uh, slepenais uh, centrs ir slēgts un tie ieslodzītie, kas tika nodoti afgāņu varas iestādēm, bija ASV pārziņā kopš 2002. gada bez kādiem tiesas procesiem. Tomēr 136 apcietinātie joprojām atrodas Guantanamo iestādē. Tostarp eh, viņu vidū ir personas, kas nav tikušas nogādātas tiesas priekšā un kuras nav plānots atbrīvot. Eiropas Savienība turpinās uzraudzīt situāciju un aktualizēt ar cilvēku tiesībām saistītos aspektus ASV cīņā pret terorismu. Komisāri, paldies! Un tagad uzklausīsim runātājs politisko grupu vārdā un tālāk uz divām minūtēm Monika Holmajer tautas partijas vārdā. Priekšsēžkungs, komisārkungs, sveic padomas prezidentūru, darbie kolēģi. Senāta komitejas ziņojums ir šausminošs. Ja prezidents Obama saka, ka uh, Ziņojums parāda, cik uh, baismīgas darba metodas un ASV tēls pasaulē esot uh, nopietni iedragāts, varētu tikai simtprocentīgi tam piekrist. Ir viens galvenais jautājums, proti, vai mēs uh, varam savus ideālus sargāt, tieši šos ideālus bradājot kājām un spārdot no EPP grupas uh, eh, viedokļu un savu man personīgā uh, eh, viedokļu uh, eh, var atbildēt tikai ar skaidru nē. Cilvēka cieņa un pamatiesības ir neaizskarams. Protams, pie cilvēka cieņas piedara arī viņa drošība, bet, lai nodrošinātu cilvēkiem šo drošību, piemen, pielietot spīdzināšanu un brutāls uh, uh, uh, pratināšanas metodas, tas ir nepieņemam. Um, ehm, imitētā slīcināšana. Džons Mekeins uh, ehm, no savu personīgā viedokļa skaidroja, ka amerikāņi kādreiz ir uh, um, ilgstoši iesēdinājuši cietumā noziedznieks uh, imitētās slīcināšanas dēļ un Eh, ja pa to ir cilvēki notiesāti eh, daudz gadījumu cietumsodiem, kā tad ASV iestādes var šādi rīkoties. Mēs šādi. Eh, es gribu tomēr arī apsveikt par ar to ASV, ka šis ziņojums ir publicēts un ASV atklāt par to tiek diskutēts. Tas totalitārā valstī nekad nevarētu notikt. Es ceru, ka Amerikas eh, demokrātiskā iekārta eh, beig beigās būs tik stiprināta un iz, tiks izdarīt pareizie secinājumi. Paldies, Holmērs kundze, tagad sociālistu grupas vārdā Tāņa Fajona. Paldies, priekšsēd. Es ļoti ceru, ka šī debate izpildīs savu mērķi un atvainojiet, bet man būs jārunā ļoti tieši ko mums atgādina šādi gadījumi. Eh, eh, ieslodzītais tika eh, Sika Vūrī ieslodzīts, kas bija pakārts gaisā. Ieslodzītais nomir no augstuma cits. Ieslodzītais tika spīdzināts dzimorgānu vai Tātad tās ir inkvizīcijas, mēs pat šādām lietām esam dzirdējuši skolā, bet uh, spīdzināšanā, hipotermijas rezultātā um, ir miris eh, ieslodzītais, tāpēc, ka viņš ir nakts uh, uh, kails mm, uz um, grīdas bijis. Uh, tas jums arī atgādina uh, vidzlaiks uh, nebūt, jo tās ir tā devētās uh, eh, pastiprinātās um, um, pratināšanas metodas, ko Cipri izmantojas. Ir atšķirība pagājušajā gadsimtā. Daudz eh, konvencijas tika eh, ceremoniāli parakstīts eh, un hārtas, kas ir tiesiskais pamats cilvēku tiesībām, un gandrīz visas valsts pasaulē ir tos parakstījušas. Arī ASV ir parakstījis konvenciju pret spiedināšanu, kas to aizliedz, jeb kādos apstākļos. Un es tiešām šādu uh, tiešu uh, um, mm, ievādu izvēlējos un uh, mēs arī esam vainīgi. Kopš Eiropas parlaments ir eh, apstiprinājis ziņojumu par cipu aktivitātēm Eiropā, gandrīz vairāk nekā septiņi gadi ir pagājuši, es atkārtošu, septiņi gadi, jo projām Eiropas valsts slēp patiesību, gandrīz nekas nav noticis, neviens nav um, turēts par atbildīgi, sauc pie atbildības. Un, uh, Tad, tad eh, kār, eh, cī, kār pret eh, terorismu upuri arī ir pelnījuši tiesiskumu. Spīdzināšana, jebkurā gadījumā, ir nepieņemama. Viss šīs aktivitātes, ko CIP ir izdarījis, ir kaunpilns, tās nav demokrātijas cienīgas, tās nav Eiropas Savienības vērtība cienīgas. Tad mēs pieprasām pilnu izmeklēšanu un skaidrs atbildes no dalību valstīm. Eh, nesodamība ir nepieņemama, tāpat kā ir nepieņemams ka, eh, apgalvot, ka nekas nav noticis, mēs neesam iesaistīti. Ir jāpieņem pasākumi, kas garantēs efektīvu demokrātisko uh, uzraudzību. Um, slepeno dienestu. Un eh, šādi notikumi nekad nedrīkstētu Eiropā atkārtoties. Daļie kolēģi, dažreiz ir ļoti grūti uh, akceptēt patiesību, bet mēs esam pelnījuši to uzzināt. Mums arī ir pienākums to darīt, uh, līdzdarīt arī saviem pilsoņiem. Mums ir uh, jādara viss, lai nebūtu tā, ka mēs paši nonāktu spīdzināšanas rīk rīt. Paldies! Tagad, e, EKR grupas vārdā divas minūtes runās Marks Demesmakers. Paldies priekšsēm. Kā jūs visi ziniet, parlaments vienmēr ir bijis ļoti interesēts eh, cipa eh, ieslodzīto nosūtīšanas eh, un programmā, kā arī attiecībā uz nelegālo gūstekņu transportiem, ko veica cipa ir pieņemts sešas rezolūcijas pagājušos sasaukumos, eh, vai par tām ir notikuši balsojumi. Eh, šis ASV kongresa ziemas parāda, ka arī attiecīgās Eiropas dalībvalsts, es domāju, kaut vai par Poliju atzīst, ka ir bijuši, eh, bijušas nelegāls ieslodzījuma vietas Eiropā, un līdz ar to amerikāņiem tika palīdzēts īstenojot šo nelegālo praksi E, šis ziņojums ir kā spoguls arī mums pašiem Eiropiešiem. Eiropas Savienība iestājas par e, vērtībām, norādot uz savu vēsturi, atsaucoties savu vēsturi, tad šie principi ir jāpiemēro arī mums pašiem un mūsu uh, uh, partneriem cīņa pret terorismu ir absolūti nepieciešama, bet ir jābūt līdzsvaram starp eh, personīgo brīvību ierobežojumiem un tiesiskumu. Mums jākonstatē, ka ekstremisti Sīrijā, Irākā, Afganistānā, Pakistānā eh, varējuši savus spēkus uh, tikai audzēt un kļūt arvien asinskārāk no dienas uz dienu. Eiropas uh, reputācija ir nodarīts nopietns uh, zaudējums. Mums jāgādā par cilvēktiesību ievērošanu antiterora politika e, ir jābūt šajos ietveros, e, tikai tā mēs varam atgūt pilsoņu e, uzticību Eiropas demokrātiskajai iekārtā. Eiropa pat ar valstot CIP programmu ir šo uzticību pievīlusi. Slepenie dienesti uh, Eh, uzvedas kā tiesneši, tas ir eh, pilnīgi pretēji Eiropas eh, vērtībām. Nākamā runātāja liberāļu demokrātu vārdā Sabīna Intfeld. Paldies priekšsēdē. Pirmkārt, es gribētu izmantot šo iespēju pateikties senatoram senatorai Feinsteinai par viņas neatlaidību un ka viņa panāca, ka šis ziņojums ir pieņemts pirms izmaiņām senātā. Jo tas mums atgādina, un Holmērs kundze to ļoti pamat, pareizi norādīja, ka uh, kas e, atšķir demokrātiju no diktatūras. Tā ir, tas ir atbildīgums un morālā autoritāte. Neviens no mums visā pasaulē nav imūns pret šīm tendencēm. Mums visiem ir šāda vārdarbība sevī, bet kas mūs eh, padara atšķirīgs, ir eh, atbildīgums un demokrātijā nav nesodīguma nesodāmības. Un tādēļ es priecājos, ka visas politiskās grupas pieprasa atbildīgumu un e, to, ka Eiropai ir jābūt arī, jātiek arī skaidri par savu lomu šajā CIP programmā, jo Eiropa ir atbalstījusi CIP e, pretterorismu programmu viss tās aspekts. Es priecājos, ka Polija beidzot to atzinusies, bet ir daudz cits valsts, jo neaizmirsīsim, ir daudzas dalībvalstis, kuras ir ciešas ASV sabiedrotās Šis parlaments par to ir vairāk kārt um, paudzes paziņojums. Tādēļ esmu šokēta, e, cik vispārīgi runāja Itālijas prezidentūra. Itālija ir viena valsts, kas ir um, e, meikus izmeklēšanas pret CIP aģentiem. Jūs ar 24 CIP aģentus nosodījuši, e, notiesājuši, vai Itālijas, Itālija prasīs izsūt, izdošanu ASV un šo personu tiesāšanu. Nē, Obamas kungs, mēs nevaram šo lietu uzskatīt pa pabeigt, kamēr tie, kas ir atbildīgi, nav stādīties priekšā. Tādēļ mēs esam demokrātija un pats ot pretējie nav. Man ir vēl viens jautājums. Es presē eh, lasīju e, e, pretizlikošanas um, centra vadītāja tādu neskaidru uh, paziņojumu. Proti, nekādu nevar zināt, vai uh, uh, tātad mūsu uh, zināšanas ir iegūtas uh, spīdzināšanas. Uh, rezultātā vai ne. Atvainojiet, vai e, tā ir ES e, nodokļu maksātāju uzturēta e, iestāde. Tātad mēs veicam izmeklēšanas, varbūt, kas ir iegūtas spīdzināšanas rezultātu, varbūt jā, varbūt nē, bet mums ir tas jāuzzina, mums ir beidzot jāuzsīm atbildes par incen aktivitātēm, mēs esam prasījuši to sen, mums ir jāzina, jāveic īsta incen uzraudzība. Paldies! Vai jūs pieņemsiet zilās kartītes jautājumu no Karima kungas? Priekšsēdētāja kungs, eh, man ir eh, jāuzdod jautājums vai kolēģei, vai jūs esat vienisprātis ar mani, ka šodienas padomes teikties eh, ska, skan ļoti maigi, ka tas ir nokavēts, ko saka padome. Atskatoties uz 2005. gadu, es arī šeit stāvēju un tajā dienā runāju ar prezidentūru par jautājumu, ziņojumu e, par to, ka šie te nelegālie apcietinājuma vietas darbojās Eiropā. Es nesaņēmu nekādu jautājumu par to, vai tas tiek izmeklēts. E, šodien es gribētu uzdot jautājumu, vai jūs esat vienas prātes, vai kā agrākās lietas ir jāsoda, e, un ka katram valdības ministram, kurš zināja par to, priekšsēdētājs cenšas pārtraukt runātāju. Yes, much... Jā. Es esmu viensprātis ar jums. Nepietiek ar to, ko dara padoma un ko dara itāļu ministri. Ir jārīkojas visām dalību valstu valdībām un jānāk klajā ar saviem paziņojumiem par cilvēku tiesību situāciju. Mēs zaudējām jau pagātnē, un tas netika ievērots, notikumi netika, noteikumi netika ievēroti. Uh, Tie, kas pārkāpja noteikums, ir atbilstīgi jātiesā, tāpēc jā, es jums pilnīgi piekrītu. Thank you very much. Paldies, saka priekšsēdētājs. E, e, tagad kreiso grupas vārdā pusotra minūte Kornelija Jensta. Paldies! 6700 e, lapušu šausmu apraksta Un par metodēm, kas ir vērsta arī pret dzimunu orgāniem, eh, tas eh, nozīmē arī stundām ilgu eh, bezmiega situācija, jo tas nozīmē ūdens spīdzināšanas, tas nozīmē, ka Tā, tās ir diktatūras izpausmas. Es ļoti augstu vērtēju to, ka tagad dokuments tiek eh, publicēts, bet eh, ja ASV valdība eh, atbalsta spīdzināšanas programmu, sistemātisku spīdzināšanu, tad mēs varam runāt par ASV dziļo morāla ētisko krīzi jo ar spīdzināšanu mēs nevaram panākt nekur neko. Spīdzināšana nozīmē cilvēka cieņas aizskaršanu un morālo sabrukumu. Tāpēc ir nepieciešams spīdzināšanu aizliegt ar likumu visā pasaulē. Es pieprasu juridiski izvērtēt situāciju, un es esmu gandarīta, ka par Vāciju, Vācijas bundestāga deputātu Grigoru Gizī, kurš grib, lai Bušs stātos tiesas priekšā. Mēs pieprasām informāciju par apcietinājumu vietām arī Lietuvā, par slepenajiem dienestiem, kā Britu dienestiem un to lomu. Ir pienācis laiks slēgt kvantitāti Guantanamo. Ir pienācis laiks slēgt visus slepenos cietumus, kas darbojas ārpus likuma robežas. Saka paldies priekšsēdētājs, tagad divi ar pus <coughs> minūtes zaļo grupas vārdā Eva Žilī. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Valsts sekretāra kungs, komisāra kungs, cienējamie kolēģi kad e, notika jūsu uzklausīšana parlamentā, tad man par lielu izbrīnu jūs teicat, ka jūs nezināt, kas šeit rakstīts. E, tagad es ar gandarījumu konstatēju, ka situācija ir mainījusies. E, patiešām Mm, un ja tiek runāts, ka e, šajās te 600 lapās nav nekā jauna, tad tas apstiprina to, ka ir sadarbojušās Eiropas valstu valdības e, saistībā ar slepeno cietumu e, tēmām. Mēs arī redzam, ka spīdzināšana ir bez, nedod rezultātus, tā tikai pazemo cilvēka cieņu Tāpat mēs arī redzam, e, kas ir noticis ar slepenajiem cietumiem un kas, e, kāds ir šīs te procesa rezultāts, proti nav ieguldījuma terorisma apkarošanā. Publicējot ziņojumu, mēs esam, redzam, ka notiek mobilizācija, lai iesaistītu starptautiskās tiesība aizsargājošās iestādes. Mums tagad ir jāsaklausa, kā Eiropas Savienībai šeit uzaicinājumu. Savienībai, kuras atsevišķi politiķi ir piedalījušies, arī viņiem ir jāiestājies par caurspīdīgumu un transparents. Ir skaidri un gaiši redzams, ka Eiropas Savienībai un dalību valstīm ir jāuzņemas atbildība un jāveicina krimināla tiesiska izmeklēšana. Eiropa, ir jāturpināt eh, izmeklēšanas darbs, lai mēs noskaidrotu, eh, kas īsti ir noticis pilnā apjomā. Libe komitejas delegācijai ir jābūt iespējai eh, iepazīties ar nelabgālājām apcietinājuma vietām, un vai jūs nedomājat, ka Eiropas Savienības līguma 6 un 7 pāntu vajadzētu piemērot īstenojot atbilstīgas sankcijas? Mums ir jāatgādina, ka mēs gribam tikai vienu, lai mūsu vērtības sistēma netiktu sagrauta mēs tiekam, eh, mēs tiekam ka e, e, pakalpiņi, teroristu pakalpiņi piespiedu kārtā šeit pozicionēti. Tāpēc ir nepieciešams noskaidrot e, taisnību un, protams, ka jāpaskaidro, ka mēs netaisāmies kalpot teroristiem. Mēs cīnāmies par savām vērtībām un paplašinātu demokrātiju. Paldies, saka priekšsēdētāji. Tagad EFTT grupas vārdā pusotra minūte Laurai Ferārai. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Eh, es gribētu runāt par diviem aspektiem eh, saistībā ar minēto ziņojumu. Mums, to, mums būtu jāpadomā īpaši par to, ka pirmkārt ir jābūt paškritikas eh, iespējai arī no ASV demokrātisko institūciju puses, arī par tādiem jautājumiem, kurus labāk aizbildināt ar nacionālo drošību. Un eh, eh, cipam būtu jādomā arī par to, ka eh, šīs cilvēktiesību pārkāpumu formas pret tām ir nepieciešams vērsties, ir, jo to nevaram akceptēt, kas te tādā veidā tiek nodarīt cilvēkiem. Es, labi, te tiek runāts par tagad priekšsēdētājs, tagad ir Ne, mierā, ne karā nav nekādu līdzekļu, kas varētu attaisnot spīdzināšanu. Um, cilvēka tiesības ir netikt pakļauši tam uh, spīdzināšanai. Uh, bet, uh, protams, ja ir vēlme noskaidrot patiesību, tad ir citi līdzekļi. Amerikas senāts ir runājis par Mm, to, eh, kādi meli tika noskaidroti, dubulti meli. Eh, tiek plaši aprakstīti fakti un ieteikumi, lai sauktu atbildīgos, eh, vainīgos pie atbildības. Tomēr nav runas par konkrētiem pasākumiem. Mums vajadzētu mēģināt šādus cip darījumus apkarot Eiropas teritorijā. Un mums patiešām vajadzētu darīt ko konkrētu pret eh, šādu ciprīcību. Mēs vēlamies, lai būtu lielāks eh, caurspīdīgums, un tagad pusotra minūte jūs saņēmāt no grupas, un tagad pietiks, saka priekšsēdētājs. Un tagad pie frakcijām nepiedērošā Kristīna Morvaja pusotra minūte. Paldies. Paldies. Darbie kolēģi, es ļoti priecājos, ka Eiropas parlaments ir tik dziļi satriekts atkal par ASV rupjajiem cilvēktiesību pārkāpējumiem. Eh, šī spīdzināšanas gadījuma, eh, kā arī eh, bez tiesas ieslodzīšana. Pirms nedažiem mēnešiem Edvard Snowdenam pateicoties, mēs uzzinājām par slepeniem uh, informācijām uh, par droniem, kas uh, bezpilota lidaparātiem, kas pas, ar kur palīdzēja pastrādāt slepkavības. Uh, Tas viss ir ļoti satriecoši. Un ja mēs esam tik ļoti satriekti par ASV uh, eh, veiktiem cilvēktiesību pārkāpumiem, kādēļ mēs tad tik ļoti eh, gribam krampjāni draudzēties ar šo valstu? Eiropas Savienība iet roku rokā ar ASV. Uh, eh, gan ekonomiskā ziņā mēs pastāvīgi par brīvo uh, tirgu runājam aiz slēgtām durvīm, izstrādājam visādas vienošanās politiskajā plānā. Ehm, mēs eh, esam nepārtraukti ASV pusēs eh, jaunu ehm, Eh, augsto kāru veidojot eh, un faktiski pat īst kāru pret Krieviju. Un ja tik ļoti mums nepatīk šie cilvēktiesību pārkāpumi, un es priecājos, ka nepatīk, eh, vai tad nevajadzētu labāku draugu izvēlēties. Un arī manu dzimto Ungāriju un visu Eiropu no šāda kaunpilna augstā kara pasargāt un arī no īstā kara. Paldies! Danke, Frau. Paldies, Marvai kundzei. Un tagad eh, individuāli runātāji, es eh, lūdzu jūs ievērot, ievērot grafiku, jo saraksts ir gar un garais. Vispirms Kristiāns Preda divas minūtes, lūdzu. Mulțumesc, domnule președinte. Chestiunea folosirii torturii de către CIA e un subiect care a polarizat opinia publică în Statele Unite. Paldies, priekšsēdētāji kungs. E, CIP spīdzināšana tā ir tēma, kas e, polarizē sabiedrisko domu jau vairākus gadus. E, senāta ziņojuma publikācija pagājušajā nedēļā ir palielinājusi e, sašķeltību arī ASV. Demokrāti un lep, e, rep, e, demokrāti ir ļoti dažādos viedokļos, piemēram, vai ziņojumā ir objektīvi attēlots notikušais tāds jautājums. Uh, un vai šī te procedūra bija tiesiska un vai šo te ziņojumu drīkstēja publicēt, ņemot vērā, ka tajā ir uh, arī drošības aspekti. Šādi bija jautājumi un problēmas, par ko tika diskutēts. Līdz šim nav ASV sniegta skaidra atbilde, vismaz nevienprātīgs atzinums. Es personīgi gribētu akcentēt, ka Es eh, atbalstu es Džona eh, Mekeina pozīciju, eh, praktiski atbalstu. Viņš kritizēja cipu nostāju un teica arī, ka tas trauda Amerikas intereses. Es domāju, ka tas bija ļoti vietas paziņojums. Viņš teica, ka mēs rīkojāmies parei, nepareizi, mēs kļūdījāmies, bet kļūdas ir jālabo un jāapņemas nekad neatkārtot tā viņš teica. Šodien neviens nevar apgalvot, ka tie principi, kuri ir akcentēti ziņojumā, ka eh, te ir eh, runa par pagātnes epizodēm. 2009. gadā Obama pārtrauca tāda veida pratināšanas. ASV pastāv nepārprotama vēlme eh, parādīt, kāda ir situācijā, un tas ir arī tas, kas mums ir jākonstatē. Ir labi, ja politiskā investīcija pati sevi analizē. Un tagad vārds eh, Birgitai Zipelē lūdzu kas klausījās padomēs teiktajā, tam likās, ka varbūt pie mums viss ir kārtībā. Tā tas nebūtu nav. Cip spīdzināšana ir atbaidoši noziegumi, pie kuriem ir vainīgas arī Eiropas Savienības dalība valstis. Sistemātiski cip pārkāpa starptautiskās tiesības, spīdzinot cilvēkus visā pasaulē, arī Eiropas Savienībā. Cip gan regulāri apgalvo, apgalvoja, ka tik vērt tika tādā veidā iegūtas vērtīgas informācijas, lai novērstu terorismu. Tie bija meli. Tomēr arī neatkarīgi no tā spīdzināšana nav līdzeklis cīņā pret noziedzību. Spīdzināšana ir noziegums, jo tādā veidā tiek nodota mūsu cilvēcisko vērtību eh, kodols. Cilvēka cieņa ir galvenā vērtība, ar to mēs atšķiramies no fundamentālistiskajiem ekstrēmiem citiem izmediem, eh, lai eh, pro, profilakses un eh, izvērtēšanas darbā mums ir jārunā citā valodā, nevis varā, jo citādi mēs nodrošināsim ekstrēmistiem argumentus, lai tie tālāk sakāpinātu naidu pats eh, jēdziens, galvenais jēdziens ir startautiskās tiesības eh, spīdzināšanu nedrīkst atļaut, un katrai valstī vajag juridiski arī nodrošināt. Eiropas Savienībā ir kauns un negods, kad Eiropas Savienības dalība valstis aizvēra abas acis, e, e, piedāvājot cietuma infrastruktūru un nodrošinot transportus. Jau 2010. gadā tika pieprasīts izskaidrojums, bet nekas nav noticis. Kurš bija tas, kas deva norādījumus, ka e, cilvēki Eh, apcietin, kas tika apcietināti arī Eiropas Savienības dalību valstu pilsoņi, un kurš par to zināja. Pagājušajā nedēļā Polijas un Rumānijas augstaranga pārstāvji apstiprināja, ka slepenie cietumi patiešām ir eksistējuši. Kādas tam būs sekas? Dalību valstu valdības vienas pašas eh, to nespēja, jo tās ir pārāk dziļi iesaistītas pašas. Tāpēc mums ir nepieciešama efektīva Eiropas Savienības mehānismi, kas novērš eh, šādu pamatvērtību pārkāpšanu. Eh, Cips veiktā spīdzināšana liecina par to, kas notiek, ja, te, ja eh, tiesiskā valstī veidojas terora režīms. Neviens netiek aizsargāts. Mūsu demokrātijas tiek apdraudētas to kopumā. Mums, kā Eiropiešiem, galvenais uzdevums ir stāties pretī šādiem te notikumiem. Es ceru, ka komisija patiešām būs mūsu pusē. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs, un paldies, ka precīzi ievērojāt runas laiku, un tagad viena minūte kolēģiem Zdislavam Krasnovickim. Paldies, priekšsēdētāji! Jau pats fakts, ka šāds slepenais cietums ir atradies Polijas teritorijā un tur varētu tikt īstenota spīdzināšana, izpelnījās Polijas sabiedrības nosodījumu. Un eh, pat neraugoties uz to, ka ir personas, kas mēģina aizstāvēt šīs prakses un cilvēki, kas tika turēti šajos cietumos, eh, bija aizdomās turētie par simtiem cilvēku nogalināšanu, šodien nāca klajā atklāt vēstuli, ko parakstīja simtiem cilvēku, kas nosūtīja šīs prakses. Tomēr es vēlos vērst jūs uzmanību uz dubultajiem standartiem un appusējās uh, eh, savstarpējās uzticēšanās jautājumu starp uh, sabiedrotajiem. Uh, CIP neveica šādu spīdzināšanu ASV teritorijā, jo tā ievēroja ASV noteikumus, tomēr tā neievēroja polijas tiesību aktus, un tie, kas polijā ir pie vāras arī paši, neievēroja polijas suverenitāti. Diemžēl mūsu uzticība ir izmantota nelietīgi, un uh, Eiropas Savienības tēls vairs nav tik pozitīvs. Paldies, un tagad uz pusotru minūti Cecīlija Vikstrēma. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, tas ir vienkārši šausmīgi. Ja ir kaut kā jāapraksta tās spīdzināšanas metodas, kas tika izmantotas pret uh, ieslodzītajiem, uh, Un pretīgi ir labākais vārds, ar ko var raksturot uh, cip līderus, kas mēģināja izvairīties no viņiem izvirzītajām apsūdzībām. Ir bijusi liela nesodāmība pret uh, attiecībā uz uh, noziegumiem, kas tika nodarīti un ko ASV attaisno, jo tie tika veikti it kā iekšējās drošības vārdā. Uh, Izmeklējot eh, spīdzināšanu, tika pierādīts, ka pielietotās metodas nav bijušas eh, noderīgas un nav nesušas augļus. Tomēr, neraugoties uz šiem rezultātiem, mums ir jāteic, ka spīdzināšana nav akceptējama nekādos apstākļos, un starptautiskais spīdzināšanas aizliegums ir absolūts un attiecas uz ikvienu jebkur. E Eiropas Savienības ziņojumā ir sacīts, uh, Atvainojiet, eh, ASV ziņojumā sacīts, ka arī Eiropas valstis, piemēram, Zviedrija, ir sadarbojusies ar CIP un uh, ir izdoti, izdotas personas ASV bez kādām garantijām. Zviedrija pat atļāva CIP izvest cilvēkus, un viņi tika pakļauti necilvēcīgiem apstākļiem. Uh, Mums ir jānoskaidro patiesība, jāpieliek punkts nesodāmībai un pārkāpēji, ir atbilstīgi jānotiesā, ir jāpieprasa atbildība. Paldies, vai jūs eh, pieņemat zilās kartītes jautājumu no Arnodkunga? With... Es zinu, ka jūs man piekritīsiet, ka spīdzināšana ir amorāla, nelegāla un tā vienmēr ir jānosoda. Jūs arī droši vien atzīsiet, ka militārām procedūrām ir nepieciešama nopratināšanas iespēja. Ģenerālis Tims Kolins sacīja, ka kopš viņš dienē nopratināšanās noteikumi ir kļuvuši stingrāki, taktiska pratināšana vairs nav iespējama un mēs esam nonākuši punktā, kur mēs esam zaudējuši savas operacionālās iespējas veikt taktisku nopratināšanu. Priekšsēdētājs, ziniet, jums ir 30 sekundes, un tas nekādā veidā nenodara, ja jūs runājat tik ātri, ka jūs nevar iztulkot. Es gribu atgādināt, lai jūs visi runājat uh, saprātīgā tempā, un visi saprot, ko jūs sakāt. Vai jūs sapratāt jautājumu? Jūs nesapratāt to, ja? Labi, turpināsim. Cecīlija. Jums ir iespēja atbildēt. Es sapratu atbildi un es ar prieku atbildēšu uz to. To metožu brutalitāti, kas tika pielietotas, un tas, kā tas tika pamatots, ir vienkārši nepieņēmami, un Eiropas Savienības dalību valstīm ir visām jāvienojas un jāatklāj patiesība par to, kas notika viņu valstīs, kas notika arī manā valstī. Tā ir patiesība, un ar to ir jānāk klajā tagad, un jāpieliek punkts nesodāmībai pat Eiropā. Thank you very much. Paldies. Nākamā runātājs pusotra minūte ir Martina Andersone. Paldies. Nesenais uh, senāta ziņojums par cip nopratināšanas metodēm liecina par uh, ASV administrācijas piekopto spīdzināšanu. Diemžēl tie nav nekādi jaunumi, un dažas no šīm tehnikām izmantoja arī Britu valdība, lai spīdzinātu 14 īrijas uh, personas. Uh, Un uh, Eiropas cilvēktiesība tiesa arī skatīja šo jautājumu, un tā bija pirmā reize, kad viena dalībvalsts iesūdzēja otru šajā tiesā. Tas notika 78. gadā īrija pret ASV par tā dēvētajiem hooded men. Un uh, dažas no spīdzināšanas metodēm tika atzītas par necilvēcīgām un degradējošajām. Uh, Administrācija attaisnoja šīs spīdzināšanas tehnikas un tās tika izmantotas Irākā, Afganistānā, Gvantanamo līcī un uh, nesen atklātā informācija liecina par to, ka Britu valdība meloja Eiropas cilvēktiesību tiesai par šo metožu izmantošanu. Uh, un šie 14 cilvēki patiešām ir bijuši spīdzināti. Šīs eh, spīdzināšanas tehnikas tika atļautas Lielbritānijas augstākajā līmenī, to atļāva Lielbritānijas eh, aizsardzības ministrs Lords Kerringtons un īrijas valdība ir apstiprinājusi, ka šo cilvēku gadījums ir nodots atpakaļ Eiropas cilvēku tiesību tiesē, lai pārskatītu spriedumu. Lielbritānijas valdībai ir jāatvainojas par šo metožu izmantošanu īrijā, tāpat kā tā nesen atvainojās citos gadījumos. Paldies! Vai es varētu atgādināt kolēģiem, ka mums ir darba kārtības punkts, par ko mēs runājam, un visiem tātad vajadzētu izteikties par to? Judīta Sargentīni uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, labprāt pieturētos pie tēmas. Feinstein. Un eh, nu, tā tad eh, šis te eh, ziņojums tam būtu jāatver acis Eiropas Savienībai. Zaļo grupu pēdējos mēnešos ir mēģinājusi arī š, šeit eh, atrast eh, nepatiesības. Un eh, ir taču Eiropas valstis, kuras ir piedalījušās programmā, kas nenotika, un tas viss nebija amerikāņu teritorijā. Diemžēl mums. Uh Tagad šīs te debates, es saprotu, ka tas ir jauns sākums, lai veiktu izmeklēšanu no Eiropas parlamenta puses, pārbaudot, cik tālu Eiropas valstis bija iesaistītas. Tā, kā jau es teicu, paldies, ka ievērojāt. Tagad nākamais Konstantins Papadakis vienu minūti. Um, cip spīdzināšana ir absolūti nepieņemama slepenie dienesti ASV e, jau ļoti sen ir atbalstījušas huntas, e, izmantojušas vardarbīgu spīdzināšanu un augstasnīgas slakavības. Eiropas Savienība e, iztēlojas sev par cilvēktiesību aizstāv tiesiskumu aizstāv bet visi ES uh, uh, iestādes ir ASV sabiedrotie. Mēs sadarbojamies ar ASV daudzās jomās, bradojot kājām uh, strādnieku šķiru, uh, um, noklausoties telefonus um, un elektroniskos saziņas līdzekļus, kā arī iznojot uh, spīdzināšanu. Tas nesaskana kapitālisma uh, paš uz uh, eh, izpratni, bet parāda to īsto eh, seju. Uh, tie ir monopoli, kur tautām nav tiesības, bet mums ir iespēja šo varu gāst. Mums būs spēks. Paldies tev divas minūtes, Elmārs Broks. Paldies priekšsēd, padoms priekšsēd komisāru. Es domāju, ka ASV senāts ir izdarījis kaut ko ļoti ārkārtēji. Īpaši senatora Feinsteina um, jā, šo ziņojumu e, publicējot. Un e, tā ir lielā atšķirība starp demokrātiju un diktatūru, ka e, demokrātija spēja pati sevi at, um, attīrīt. Par to nevajag demokrātijai vēl uzbrukt, bet Protams, šāda rīcība ir eh, pretiesiska, eh, nekāda nav attaisnojama un pretiesiska eh, vislielākā mērā. Tā ir pretcilvēcīga, necilvēcīga un tā jākritizē. Par to šaubu nav. Es pats esmu apmeklējis Guantanamo un lietojis skaidrs izteikums par to, ka šāda uh, rīcība ir eh, nepieņemama un ne, eh, nav saskaņā ar cilvēku, starptautiskām eh, cilvēktiesībām, taču lūdzu nekritizēsim ASV liekulīgi, apgalvojot, ka tā ir vislielākā pārkāpē visā pasaulē. Uh, Eh, tas viss ir noticis, tomēr neaizmirsīsim eh, teroru uzbrukumu eh, rezultātā, kas ir veikt pret ASV pilsoņiem. Tāda ir bijusi priekšvēsture, to mēs nedrīkstam piemirst. Brīvības un drošības līdzsvars nedrīkst tikt zaudēts, brādājot cilvēktiesības kājām. Lūk, tas ir kritizējums, un šis līdzsvars ir jāatjāno Tādēļ jābūt kritiskiem, bet šī saistība ir jāsaprot, un tādēļ es gribētu vēlreiz uzslavot senatoru Feinsteinu un viņas līdzstrādniekus, eh, eh, ka viņi bija tik drosmīgi, ņemot vērā visas paredzamās sekas šādi rīkoties, un lūk, tā ir atšķirība starp ASV un daudzām diktatūrām. Eh, un Ernstas kundze, varbūt jūs parunāsiet kādreiz ar štāzī aģentiem savā partijā, kas arī cilvēks eh, eh, cietumā iemitinājuši un rīkojušies līdzīgi. Vai jūs, Brokungs, kolēģi pata zilo kartīti pieļausiet? Jā, lūdzu. Paldies. Es piekrītu Broka kunga viedoklim. Man ir jautājums Ko Broka kungs uzskata par riskiem cīņā pret terorismu? Vai jūs redzat eh, negatīvas uh, sekas cīņai pret terorismu no šī ziņojuma? Piemēram, vakardien mēs redzējām briesmīgas notikums Pakistānā. Kāds ir jūsu viedoklis par to? Es sacīju, ka cīņa pret terorismu mums ir Eh, jāved, bet eh, tas nevar būt attaisnojums cilvēktiesību pārkāpumiem. Tādēļ ASV šī rīcība ir nepreiz, tā tiek kritizēta, mums jāredz arī konteksts. Broka kungs, eh, jūs runa izraisīja vēl divas zilās kartītes, vienu no Infelds kundzes un vienu no Kāna kunga, vai jūs pieņemsiet arī šīs, eh, šos jautājumus. Tad lūdzu pēc kārtas un jūs atbildēsiet vienas minūtes laikā eh, abas jautājumas. Infelds kundzei vārds. Paldies priekšēt. Priecājos, ka kolēģis Broks nosoda šo praksi, bet viņš teica, ka, nu jā, kaut kādā ziņā tas saprotams, tādi bija apstākļi un tam līdzīgi un tā joprojām. Bet vai Jūs nepiekrītat, Brokungs, pat ja tas būtu saprotams, ka tik daudz gadi ir pagājuši, kur cilvēkiem būtu bijis jā. Uh, um, tiek, eh, jā, tiek turētiem jāatbild par savu rīcību, un ASV līdz pat šodienai E, ieslodz cilvēks, kas um, e, par šādiem e, skanējumiem ziņo. Piemēram, Džanki Irjaku, biešais cīpaģents, kas ir bij, ieslodzīts cietumā. Vai jūs nedomājat, ka bijis jau daudz laiks kļūdas labots, Kānkungs, Broka kungs? Paldies par jūsu kā ciešais vai drauga ieguldījumu. Taču, ja mēs tādi esam, mums nevajadzētu prasīt, lai viņi slēdz Guantanamo līča uh, E, e, cietumu. Vēl viens jautājums. Ernsts kundze tik tieši uzrunāt, viņai arī zilās kartītes iespēja. Es dažās jautājumos droši vien piekrītu jums, Brokungs, neesmu svēta, bet es gribēju jums uzdot jautājumu. Es nešķiet, ka ir vajadzīgs. E, E, juridiski soļi jāspēr, e, lai e, cilvēks, kas ir pārkāpšs cilvēktiesības, arī, teiksim, pret viņiem celt prasības tiesā. Jā, šāda kļūda ir bijusi pagātnē, pret to ir jārīkojas arī ar tiesas procesiem, ja tas ir atsevišķos gadījumos pierādīts, bet tas man argumentācija nemaina ir jāspēr tiesiskas soļi, Guantanamo ir arī jāslēdz, to es jau prasīju pirms astoņiem vai desmit gadiem, tas man te nav jāatkārto, es vienmēr esmu tā uzskatījis. Bet mums ir arī jāredz un tā, lūk, lieklība, kur no mūsu valstīm bija gatava Guantanamo uh, ieslodzītos uh, uzņemt, kad ASV vēlējās sniegt šo cietumu. Te mums ir atkal jāraugās eh, uh, pašiem sev, tās bija tikai dažas valstis, kas bija gatavas dažas pieņemt. Tādēļ ar liekulīgu mēs neko nepanāksim. Tātad Ernsts Kunds par e, juridiskiem soļiem tiem ir jābūt, bet e, šeit arī nedrīkst tādu būt nekādiem e, noilgumam arī, piemēram, pret vāciešiem, kas ir paši savus tautiešus ieslodzījuši. Nākamais ir Klods Morāšs. Paldies priekšēd. Viena lieta gribētu teikt, Brokkungs pamatot norādīja, ka mēs Diana Feinstein tik satikām ASV, viņa bija NSA izmeklēšanā, viņa bija drosmīgi arī šajā jautājumā, viņa saskarās ar milzu spiedienu attiecībā uz šī ziņojuma sagatavošanu. Mums ļoti labi vajadzētu apzināties, un Klojokungs piekritīs, ka mums tagad izrādījās taisnība attiecībā uz 2006. gada CIP <clears throat> ziņojumu kas bija pavisam citā kontekstā, pavisam citā laikā, un es atgādināšu kolēģiem, ka 2006. gadā, kad mēs izmeklējām ar e, eh, e, eh, m, mm, sekundāriem avotiem, nevis ar primāriem avotiem, kas bija ASV senāta rīcībā, visus šos briesmīgos e, slepkavību metodus šeit parlamentā, tad mums izdarīja, uz mums izdarīja milzīgu spiedienu. E, Eh, bet mums izrādījās taisnība, jo daudzi eh, eh, tie paši secinājumi tika izdarīti jau šeit parlamentā, un mums bija ļoti grūti šis darbs. Kāda bija mūsu secinājuma? Tas, ko Džons Mekēns teica, republikāns vīrs, kas ir bijis spīdzināts pats, es redzēju zilā skatīts jautājumu. Cilvēks, kas at, saprot atšķirību starp uh, uh, um, brutālu spīdzināšanu un uh, Uh, pratināšanu. Viņš teica, ka tas bija morāli uh, un juridiski nepreizi un uh, Eh, ka eh, tas nav devis neko ciņā pret terorismu. Šie cilvēki nav nekādi maigie, viņi saprot eh, vienkārši atšķirības starp labu un sliktu informāciju. To teica Džons Mekeids, viņš tiek šodien citēts. Tātad mums izrādījās taisnība, taču ar to nebeidzas viss. Ir cilvēki, kas joprojām ir ieslodzīti Guantanamo līcī, kuriem vajadzētu būt atbrīvotiem, kāpēc šeiks Āmeds. Uh, E, cilvēki, kas ir jāatbrīvo, kas ir tikuši spīdzināti, kuriem ir ģimenes, kas joprojām izcieš sodas cietumos, stāsts nav beidzies, tas ir tikai sācies. Tie ir mūsu pilsoņi, ēs pilsoņi. Viņi joprojām dirni cietumos, viņi ir e, tikuši atkārtot spīdzināt, mēs gribam viņus atpakaļ, mē, mums vajadzētu viņu tiesības aizstāvēt. Paldies, un tagad mums bija zilā kārte. Vai jūs, Kana kunga, zilo kartīti akceptēsiet? Runātājs nav ieslēdzis mikrofonu. Mikro. Ah, I've got it now. Thank you. Paldies. Vai Es varētu jautāt tiem deputātiem, kas šeit nebija 2006. gadā. Jūs pieminējāt divas lietas. Pirmo, ka mūs attaisnoja, un otrs, ka tas bija grūti. Kāpēc jūs tā sacījāt? Paldies, ka uzdevāt tik īsu jautājumu, un paldies arī par pašu jautājumu. Es vēlos norādīt šim parlamentam un arī Koelju kungam, kas vadīja to izmeklēšanas komiteju. Uh, Referents bija Klaudio Farva, Itālijas deputāts, kurš atkal ir Itālijas parlamenta deputāts šobrīd. Uh, Un uh, šie divi uh, cilvēki uzņēmās ļoti grūtu uzdevumu, un mans vērtējums ir tāds, ka trīs šī lielā parlamenta izmeklēšanas ešalona izmeklēšana, māsu novērošanas izmeklēšana un arī ar cip saistītā izmeklēšana visas norādīja vienu un to pašu proti, ka mūsu parlamenta izmeklēšanas procedūra ir nepietiekama šāda tipa notikumiem, un šīs nepietiekamās neatbilstošās izmeklēšanas procedūras uh, ļauj notikt eh, tādai rīcībai, kādu mēs šobrīd pieredzam, šādai ekstrēmai spīdzināšanai, kas rezultējas senāta ziņojumā. Mums ir jālabo šī izmeklēšanas procedūra, un tāpēc es uzskatu, ka jaunajiem deputātiem noteikti vajadzētu iesaistīties to jautājumu skatīšanā, kas notiek šobrīd. E, Karim, e, Liels Karim kungs, silā kārta lūdzu, vai akceptēsiet? Priekšsēdētāji, paldies! Es gribētu pateikties Moraisa kungam par ieguldīto darbu, strādājot pie šī jautājuma daudzus gadus. Moraisa kungs, viens no lielākajiem uzdevumiem, kas bija mūsu priekšā, bija iegūt informāciju no mūsu pašu valdībām. Vai jums ir gandarījums par to, ka beidzot esam saņēmuši informāciju no dalību valstu valdībām, un ja tas tomēr nav noticis, kā kāds no mums varētu būt apmierināts par rezultātu un pārliecināts, ka mūsu iedzīvotājiem nenāksies ko tādu pieredzēt? Atbilde. Nu, protams, ka valdība nav sniegusi pilnīgu informāciju, un uh, arī es un Elmārs Broks uh, strādājām pie šī jautājuma. Tikāmies ar iesaistītajām pusēm un sapratām, ka mēs sadarbojamies ar drosmīgu senatoru Kad mēs parlamentā veicām izmeklēšanu attiecībā uz cipu, mēs sapratām, ka mums jāstrādā ar mūsu pašu valdībām un uh, reizēm mēs uh, bijām spiest izmeklēt paši savu valdību, un, protams, ka informācija, kas tika sniegta, nebija pilnīga. Mums bija jābūt drosmīgiem šādā situācijā un jāmēģina sadabūt tik daudz informācijas, cik iespējams. Reizēm šī informācija nāca no sekundāriem avotiem, bet šī informācija bija jāiegūst. Uh, Tomēr beigu beigās joprojām cietumos ir nevainīgi Eiropas Savienības valstu pilsoņi, kurus vajadzētu atbrīvot, un šis ir ļoti būtisks jautājums, un visiem deputātiem vajadzētu pārstāvēt šos cilvēkus. Grunete Hans Olaf Henkel. Eine... Paldies, viena minūte Olafam Henkelam. Kā eh, Amnesty un International bijušais eh, loceklis, es tāpat kā visi pārējais un šausmās un sašutis par notikumiem ASV, bet es gribētu atgādināt, eh, ka amerikāņi bija paši tie, kas par to pastāstīja sabiedrībai. Tas bija senāts. Un arī tur tāpat kā šeit kritiski tiek diskutēts par to, ko ir paveikusi agrākā Amerikas valdība. Esmu mazliet eh, eh, pārsteigts par to, ka amerikāņi ir pirmie. Es gribētu arī labprāt dzirdētu debates par to, ko ir izdarījis Krievijas slepenais dienests. Tādas deba, tādu depešu nav bijis ka ziņojuma līdzreferents par cilvēktiesību situāciju pagājušajā gadā es arī esmu ievērojis, ka mēs nodarbojamies ar lietām, kas ir vērstas pret amerikāņiem. Būtu skaisti, ka mēs kādreiz pievērstos cilvēktiesību pārkāpumiem citās valstīs tieši ar tādu pašu intensitāti. Paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad uh, Angela. Angelika Lināra. Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, Dela Veiktovas kundze. Mēs nerunājam par kaut ko jaunu, bet mēs e, esam it kā pārsteigti. E, šīs spīdzināšanas sāka 2001. gadā, 2006. gadā mēs atklājām e, šo te nelegālo apcietinājumu vietu un Eiropas lietu. Un eh, šādā veidā eh, atkal ir dota iespēja teroristiem turpināt savu propagandas cīņu. Tagad ASV senāts ir iesniedzis savu eh, ziņojumu. Mums ir iespēja runāt par lietām, kas notiek Eiropas Savienībā. Eiropas Savienības dalībvalstis nav nevainīgas, kā jau mana kolēģis Sofija Intfelde un Vikstrojuma to pieminēja. Daudz bija vairākas dalībvalstis valstis piedalījās šajā praksē, bija tādas, kuras to piecieta. Kā jau pieminēts, Polija ir atzinusies, e, pārējās vēl e, cīnās ar šiem te jautājumiem. Es e, domāju, ka mums vajadzētu izmeklēt, kādā līmenī šīs valstis bija iesaistītas. Mēs dzirdējām uh, par to, kas notiek Eiropas Savienībā. Tāpēc es lūdzu dalību valstis nodibināt parlamentārās izmeklēšanas komitejas, lai uh, konstatētu, kāda ir reālā situācija. Paldies, paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad lūdzu. Un tagad no goja lūdzu Kostas Hrisogonas. Lūdzu, viena minūte. Χρησιμοποιούσε η CIA επί Προεδρίας Bush για να ανακαλύψει. Nehumānā praksa, kuru Cipa un Buša administrācija pielietoja, lai izspīdzinātu ieslodzītos, e, liecina par cilvēktiesību e, trūkumu un respektu pret to trūkumu. E, ASV katru gadu mēs eh, lūdzam informēt par cilvēku tiesības pārkāpumiem trešajās valstīs, kur, tajā paš, kur vienā un tajā pašā laikā eh, notiek pārkāpumi 94. Konven, 94. konvencijas pārkāpumiem pret spīdzināšanu. Un tagad mēs runājam par cilvēktiesību eh, pārkāpumu novēršanu, bet praktiski mēs paši tās bradājam ar kājām. It īpaši, e, piemērojot taupības problēmas, mums ir e, ilgtermiņa bezdarbnieki, mums ir nepietiekama medicīniskā aprūpe un nepietiekama apkure ziemā. E, tā ir arī spīdzināšana, kādu mūsu valdības vērš pret saviem iedzīvotājiem, mēģinot sagraut Eiropu. Paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad Džans Lambērs viena minūte lūdzu. Paldies! Tāpat kā pārējie, es uz, vēlos uzteikt senāta ziņojumu, bet izsaku nožēlu, ka daudzas partijas nepiedalījās reformu procesā. Spīdzināšana ir aizliegta, tomēr mēs zinām, ka garīgās un fiziskās rētas paliek, un arī šajā parlamentā ir deputāti, kas ir pieredzējuši spīdzināšanu un var liecināt par sekām, ko tā atstāja. Arī es šajā parlamentā vēlos runāt par tiem, kuri joprojām atrodas Gvatanamo, kā piemēram mūsu Londonas iedzīvotājs Šaka Amo, kas eh, atrodas cietumā un eh, ir bijis tur jau 12 gadus. Uh, Apvienotās karalistas valdība ir teikusi, ka pieprasīs viņu izdot atpakaļ, lai viņš varētu tikties ar savu britu sievu un bērniem, un mēs nevaram saprast, kāpēc viņš joprojām atrodas Guantanamo cietumā, ja divas demokrātiskas valdības ir vienojušās, ka viņu vajadzētu atdot atpakaļ. Spīdzināšanas pielietošana kaitē mūsu prasībām pret cilvēku tiesībām citur pasaulē, un mūsu reputāciju var glābt tikai tad, ja pārkāpējs un viņa līdzzinātājs atbilstīgi tiesās. Uh, adesso... Paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad Čanoka Bonanno, viena minūte, lūdzu. Grazie, signor Presidente. Beh, io... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Eh, pretēji citiem kolēģiem es domāju, ka procedūra ir eh, norm, labi, atcerēsimies 11. Eh, septembri, ko toreiz visi kliedza pilnām uh, kaklā, kad tik tūkstošiem cilvēku gāja bojā. Uh, tad uh, katrs bija gatavs aicināt nošaut visus musulmaņus vienalga no kurām valstīm. Um, tad bija skaidrs, ka tie ir teroristi, ka tie ir bestijas un necilvēki, eh, pret kuriem jāvēršas ar visiem līdzekļiem. Tieši tāpēc tika arī atvērts Guantanamo cietums un eh, un tagad mēs redzam šīs te galvu nociršanas, un ko jūs teiktu, ja jūsu piedarīgajiem nocirstu galvas? Te bija runa arī par islama tiesībām un tā tālāk, un islamistisku politiku, kas patī par sevi ir vardarbīga, jo viss pārējais ir liekulīgs un, neviezi, un nevi, neviennozīmīgs. Tāpat kā ar Palestīnu, Eiropā ir cilvēki iet bojā, bet mēs runājam par Palestīnu. Lūdzu, zilā karte. Nu, no Spinelli kundze, vai jūs pieņemat šo zilo kartu? Jā, cienījamie kolēģi. Es gribēju vaicāt, vai jūs saprotat, ka ar saviem vārdiem netieši eh, jūs eh, eh, atbalst, Eh, vēršaties pret eh, cilvēktiesību deklarāciju un Eiropas Savienības pamatvērtību hartu. Es gribētu teikt, ka šajā kontekstā, manuprāt, tas ir absolūti nepieļaujami. E, mēs esam parlaments un Eiropas demokrātija, mēs esam pret spīdzināšanu un to mums nevajadzētu nevienu apzīmēt par bēsteju un necilvēku. Es gribētu kolēģiem pavaicāt, vai viņš saprot, ko viņš ir pateicis. Bene, sì, certo. Mi fa piacere gli app- Jā, labi. Cik, cik labi, ka ir aplausi ja kāds e, runā no sirds un ar iedvesmu, e, e, ja kāds veids smagus noziegumus, tad viņš nevar sagaidīt, ka viņam pasniegs uz sudraba šķīvja kaviāra. Ehm, un tāpēc arī ehm, dar, atstāsim vietas, lietas savās īstajās vietās. Ehm, arī Itālijā ir problēmas ar sarkanajām barikādēm un tā tālāk, bet Mm, mm, kad pat tiešām ir smagi pārkāpumi, tad es teicu, teikšu, ka amerikāņi lielos vilcienos ar visu tika labi galā, un, eh, protams, eh, eh, tā tas ir. Paldies, saka priekšsēdētājs. Divas minūtes, Koelio. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente em exercício do Conselho. Paldies, priekšsēdētāji. padomas un komisijas pārstāvji. 2006. un 2007. gadā Eiropas parlaments jau bija norganizējis izmeklēšanas komiteju par šādiem gadījumiem, un daudzi sacīja, ka Nebija iespējams, ka tik tiesiska valsts kā ASV varētu būt paveikusi šādus nelikumīgus uh, soļus. Un tagad uh, tika konstatēts, ka valdība ir melojusi. 2006. gadā bija uh, situācija, kad Džordžs Bušs bija apliecinājis pasaulē, uh, ka šīs. Uh, apcietināšanas vietas, slepenās apcietināšanas vietas notiek, taču viņš neapstiprināja, ka tiek pielietota spīdzināšana, un viņš kārtējo reizi meloja, kā liecina šis senāta ziņojums. Un ir vairāki aspekti, kas ir svarīgi. Pirmkārt, mums ir jābūt gana drosmīgiem, lai ieņemtu atbilstošu morālu nostāju. Demokrātijai jābūt spējīgai saskatīt savas kļūdas un neatkārtot tās nākotnē. Otrakārt, Mums ir jāatklāj pasaule, patiesība, un ja mēs to nedarīsim, tad patiesība pati iznāks gaismā, jo īpaši, ja valdības tam pretosies. Valstu Noslēpumi nedrīkst atņemt cilvēkiem viņu neatņemamās tiesības, un parlamentam ir jātiecas uz eh, pilnīgu patiesības noskaidrošanu Eiropas Savienībā. Mērķis neattaisno līdzekļus, spīdzināšana nav morāli pieņemama, to nosoda starptautiskās tiesības, un kā šis ziņojums liecina, spīdzināšana pat nav efektīva trūks demokrātiskās kontrolas mūsu slepenajos dienestos, un šis ziņojums liecina par to, ka šī demokrātiskā kontrola vienkārši nav darbojusies. Valstīm ir jābūt atbildīgām par to, kas ir noticis. Paldies, zilās kartes jautājums no Atroita kunga, vai jūs to pieņemsiet? Vārds jums. Uh... Paldies! Es piekrītu tam, kas šeit jau ir izskanējis. Ja mēs izmeklējam spīdzināšanas gadījumus un neatbilstīgas prakses, tad jūs man noteikti piekritīsiet, ka no šīm pētīšanām nebūtu nekādas jēgas, ja to rezultātā eh, par upuri kristu atsevišķi drošības dienesti, kamēr īstie vadītāji, politiķi, kas deva akceptu šai rīcībai, paliktu nesodīti. Vai jūs piekrītat, ka tas būtu nepareizs risinājums? Paldies. Es jums pilnīgi piekrītu, jo Izmeklēšana nav tikai par atbildīgo personu noskaidrošanu, nē, ir jānoskaidro pilnīgi visi, arī tie, kas ir snieguši atļaujas, kas ir izpildījuši šos uh, pasākumus, un arī jārūpējas par to, lai tās pašas pagātnes kļūdas neatkārtojas nākotnē. Paldies, tālāk vārds Jozefam Vaidenholceram uz divām minūtēm. Brīvība ir rietumu vērtības pamats. Tās aizsardzība ir katras valsts galvenais uzdevums, kura jūtas piederīga. Nav ne mazāko šaubu par to, ka ir zināmas situācijas un zināmi apstākļi, kad šīs tiesības ierobežojumi var būt e, nepieciešamas. 2011. gada septembris e, bija šāda te situācija. E, un šī gadījumā tā tad. E, tika cepi ziņojums apstiprināja notikušo rietumu drošības politika mainījās, vairāk kontroles, vairāk pāraudzības un represiju un uh, zināmā mērā lietumi pārgāja izņēmumu situācijā, bet panākumi bija ļoti minimāli, jo terorisma draudi kļuva vēl lielāki. Nesen kāda Vācijas avīze rakstīja, ka varbūt tas bija Osamas bin Ladena lielākais trijums, kad Amerika tagad tiek uh, vērtēta kā netaisnības valsts. Varētu arī piekrist šim apgalvojumam tomēr ar piebildi, ka e, uh, amerikāņus senāta vairākums tomēr e, pievērsās un atklāti runāja e, par notikošo. Tas liecina par to, kā SV negrib būt netaisnības valsts. Tas ir ļoti nozīmīgs secinājums. Eh, tas nedrīkst eh, novērst pie paštaisnuma un pašapmierinātības. Mums ir konsekventi jāturpina kritiska izvērtēšana arī attiecībā uz atsevišķām Eiropas Savienības dalību valstīm. Krimināli noziegumi kā tādi ir eh, jāskata tiesas priekšā, un tas ir viss. Tas ir mūsu uzdevums, kuru mums sniedz šis ziņojums. E, danke. Paldies! Paldies! Un tagad nākamais runās Anģels Džambāskis, ECR grupas vārdā. Vienu minūti. Paldies priekšsēd, godāmie deputāti, padoms pārstāvi, Eiropas komisijas pārstāvi. Nav šaubu, ka šo, šie fakti, kas ir kļuvuši zinām, ASV senāt ziņojumā, kas atklāja e, nolaupīšanas gadījums un spīdzināšanas parādu, ka valsts, kas e, e, uzmetās par lielāko cilvēktiesību un pilsoņtiesību aizstāvu pasaulē, sistemātiski tās pārkāp. Vienā vietā vajadzētu būt skaidrai. Nav vairs iespējams attaisnot šīs rīcības. Katrs mazs slepkava varētu rīkoties līdzīgi. ASV ir pasaulē parādā nopietna izmeklēšana un krimināla vajāšana, kas būtu vēsta par šiem cilvēktiesību un starptautisko tiesību pārkāpumiem. Paldies! Ivo Vaigls, Aldi grupas vārdā pusotru minūtu. Paldies priekšsien! Dargais komisār kungs, Sākumā sacīšu, ka jūsu runa mani apmierināja un arī jūsu situācijas vērtējums, bet es gribētu teikt, ka ņemot vērā teres uzbrukums pasaules tirdzniecības centram, mēs paudām solidaritāti ASV un e, e, šī solidaritāte nav beigusies arī šodien. Taču, diemžēl, tā dēvētais karš pret terorismu ir izraisījis daudzus jautājumus un prakses, kuras nevaram pieņemt. ASV ir arī uh, iedragājis ES dalību valstu uh, reputāciju, kas ir bijuši tā sabiedrotie. 165 uh, eh, parakstītāja valsts konvencijai pret spīdzināšanu, un ASV viena no šīm uh, parakstītāja valstīm. Tādēļ tai vajadzētu uh, <clears throat> tiesās izmeklēt šos noziegumus. Ja tas nenotiks, tad uh, iespējams, ka starptautiskai krimināla tiesai vajadzētu rīkoties, ja valstis to nedara pašas. Starptautiskā krimināla tiesa varētu arī apcietināšanas orderi izdot atbild, pret atbildīgiem un veikt izmeklēšanas. ASV ir darījuši ļoti maz, tikai pirmo daļu. E, pirmais solis ir spērts, e, bet neaizmirsīsim, ka Guantanamo joprojām darbojas. Paldies! Paldies! Nākamais runātais Pabo Iglesias, GoNGL vārdā. Vienu minūtu, paldies priekšsēdētājiem. Tātad eh, cilvēki ir spīdzināti dažādā veidā, atstāti bez miega, viņa māts ir apdraudēts. Cilvēki, kas tā rīkojušies, um, vienmēr atradīsies šādi suņi. Uh, Un problēma nav tāda, ka ir fašisti uh, eh, Eiropas parlamenta deputāti, kas vēl piekrīt uh, šādai praksē. Tā ir problēma. Mums ir demokrātiski jātiec pret uh, šo situāciju. Sociālisti un tautas partija deputāti ir ievēlējuši tādas valdības, kas sadarbojas ar CIP, un tā ir galvenā problēma, dāmas un kungi. Paldies! Nākamais Korvins Mikke. Demokrātija ir vairākuma tirānija, un vairākumam nav, ir vienalga par eh, cilvēktiesībām tā tālāk, un vairākums grib drošību. Viņš vairākums piekritīs arī spīdzināšanam tā tālāk. Parlaments eh, varētu izmeklēt vismaz polijas gadījumu jo polijas valdība noliedz visu, un esam nolieguši visu, ko varam, un tie, kas visu laiku noliedza eh, to, ka bija šādas spīdzināšanas polijā, tagad ir parlamentā eh, augstos amatos. Eh, un šis cilvēks, eh, kas polijas eh, vārdā vēda eh, sarunas par iestāšanos Eiropas Sanībā, tas pats, kas vēda arī sarunas ar ASV par cip. Tātad tas viss ir skandalozi. Paldies. Nākamais. Daniels Būda, EPP grupas vārdā, divas minūtes, lūdzu. Paldies! Uh, atentāti Londonā, Madridē. Bostonā bija terorismu akti, uh, bija ļoti daudz cilvēku, kas cieta, daudz vēl joprojām cieš no šo atentātu sēkām un bija. Uh, jārunā par e, islama valsti, e, tā rekrutē aizvien vairāk ļaužu, ņemot vērā arī sabiedrības polarizāciju un mūsu sabiedriskās vērtības ir apdraudētas. Nevainīgi cilvēki kļūst par teroristu upuriem un šis ir reāls drauds. Mēs te runājam par Eiropas vērtību apdraudējumu. Un jāsaka, ka terorisms nepazīst robežas. Mums uh, ir jāmēģina garantēt, ka šis fenomens tiek apstādināts un tam ir jāpieliek punkts. Mēs nedrīkstām politizēt un marginalizēt šo femane, fenomenu. Tādēļ es gribētu uzsvērt ka nevajadzētu arī nekādā veidā izmantot spīdzināšanu, lai iegūtu no cilvēkiem informāciju. Tas nekad nav attaisnojums, jo tas varētu arī novest pie tā, ka bijušie upuri kļūst par varmākām, pat ja viņi ir vainīgi. Mums ir jāievēro startautiskie cilvēktiesību standarti, regulāri jāsako notikuma attīstībai un jārūpējas, lai mūsu pilsoņi vienmēr tiktu pasargāti vienalga, kur viņi dzīvo. Paldies! Paldies! E, pani poseł Anna Gomes e, z Europejskiej. Gomes skundze no socjaldemokrātu grupas lūdzu. Paldies! Mums ir jāsaprot, eh, ko ir eh, teikusi Eiropas padoma no 2007. gada tika uh, bieži vien pārmest cip par noziegumiem, ir šie slepenie cietumi, aizturēšanas vietas un uh, spīdzināšana tā teikt tiek padarīta par ārpakalpojumu. Cilvēks spīdzinot ārpus ASV teritorijas. CIP eh, izdevās apmānīt ASV un Eiropas sabiedrību. Bija cilvēki, kas ir uzskatām par šo mm, necilvēcīgo noziegumu līdzdalībniekiem. Parlamentam ir jānorāda, kuras dalību valstis bija līdzdalībnieces Mēs te nerunājam tikai par cilvēku transportēšanu Polijā, Lietuvā un citās ES dalībvalstīs bija slepeni cietumi, kuros cilvēki tika spīdzināti. Tie ir fakti un ir jāsoda vainīgie. Bija slepeni cietumi ES teritorijā, dalībvalstis bija līdzdalībnieces ASV spīdzināšanas programmā. Nesodāmībā jāpieliek punkts. Guantanamo a 11 de novembro de 2002. Entre sub 11. septembra terora aktu uh, veicēji tika uh, nosūtīti uz Guantanamo, nu tie, kas izdzīvoja. Un bieži vien CIPA arī rēķinājās ar sadarbību no ES dalībvalstu puses. Uh, Mums jāsaprot, vai arī Portugāles iestādes bija līdzdalībnieces. Piemēram, ir aizdomas, ka Azoru salās bija šādas lēpanās aizturēšanas iestādes. Tas ir vienkārši milzīgs kauna traips, un valdība par to neko neziņoja pilsoņiem. Devolus autorizados de e para Daudzi parlamenti tika vienkārši mānīti, bija sastādīti kaut kādi Guantanamo ieslodzīto sarakstu. Tūliņ, tūliņ beigšu savu uzstāšanos, saka Gomešas kundze. Valstis piekrita šādai negodīgai darbībai, Eiropas Savienība neko nevarēja pateikt, tā nevarēja paust savu viedokli. Uh, un daudzas valstis piedalījās uh, nelegālajā programmā, arī Portugāla kopš 2002. gada, un šādas pra prakses pieņemšana Eiropā vienkārši apkaunoši. Paldies, Gomešas kundze, eh, Moriņo kungs, jums vēlas uzdot zilās kartītes jautājumu. Jūs atbildēsiet, lūdzu. <coughs> Paldies. Es domāju, runājot par cilvēku tiesībām, bieži vien tiek teikti skaļi vārdi, Guantamano tiek saukts par koncentrācijas nometni, cilvēki tiek spīdzināti, piemēram, kāds notika Abu Greibā, un Vainīgie ir jāved pie kauna stāba Eiropas iestādes, kas pieļāva, ka to teritorijā cilvēki tiek spīdzināti, ir jāsankcionē. E Paldies! E, ir lielas demokrātijas, kas bieži vien arī pieļauj kļūmes, saka Gomešs kundze. Amerikas senāts to veica. Mums ir jāveic uh, izmeklēšanas darbs, ir jāzina, jāprecizē, kuras valsts Eiropā piedalījās šajā apkaunojušajā praksē, un vainīgie ir jāsankcionē. Ir ļoti daudzas valstis, kas sadarbojās un kas arī pasūtīja šāda barbarisma piekopšanu. Paldies! Jetzt Abgeordnete Beatrice von Storch. Paldies, tagad Beatrice von Storha lūdzu. Viena minūte. Von 6200. No 6200 uh, lapusēm gara dokumenta, kurā ir spīdzināto cilvēku vārdi, tagad ir pieejamas 525 lapuses. Jāsaka, ka spīdzināšana joprojām ir aizliegta, mērķis neataisno līdzekļus. ANO vispārējā cilvēktiesību deklarācijas uh, piektajā punktā ir teikts, ka nevienu cilvēku nedrīkst spīdzināt. Spīdzināšana ir saistīta ar viduslaikiem, ar netiesiskām valstīm, bet tā nedrīkst turpināties tiesiskās 21. gadsimta valstīs. Spīdzinātāji ir jāsoda, cilvēki jāsoda vai no nu nacionālās tiesās vai starptautiskajā tribunālā. Un es domāju, ka ir pienācis pēdējais brīdis, lai arī ASV atzīst starptautisko kriminālu tiesu un pašas neved šādus apkaunojušus noziegumus. Paldies! Eh, Paldies! Kuzo Permuikungs. Un descenso a los infiernos, a ver los detalles de. Paldies! cilvēku spīdzināšana, tas ir briesmīgi. Tās ir elīgas sāpes un uh, Informācija, eh, ko saņēma Eiropas parlaments, ir šausminoša. 2012. gadā mēs pieņēmām rezolūciju, kurā tika teikts, ka ir skaidri un gaiši jānosod spīdzināšanas prakse, bet, diemžēl, eh, tika eh, likti šķēršļi neatkarīgai parlamentārai izmeklēšanai. Arī mana dzimtā zeme piedalījās šajās nelegālajās aizturēšanās, tāpat kā Polija, Lietuva un citas ES dalību valstis, kuru teritorijā tika atvērta novērti šādi nelegāli slepeni cietumi, ir rūpīgi jāizmeklē veiktie noziegumi. Mums ir jāparūpējas, lai uh, vainīgie nepaliktu nesodīti. Ir skaidri jāpasaka, kurš tad īsti ir vainīgs, un viņiem par nodarīto ir jāatbild. Uh, to mēs esam parādā mūsu sabiedrībām. Paldies! Žils Lebretons, vien minūte, lūdzu le rapport qui vient d'être publié Ziņojums, kas ticis publiskots, eh, parāda, ka CIP ir praktizējusi spīdzināšanu vairāk gadu uh, garumā. Tas nav pārsteidzoši. Vairāk piemēra rāda to, ka ASV ir kļuvušas par agresīvu varu. Wikileaks skandāls 2013. gadā mums ļāva atklāt, ka uh, tika izspiegoti arī sabiedroto uh, valdību vadītāji Angela Merkel un François Hollande 96. Eh, gadā kongress pieņēma jaunus likums pārkāpjot starptautiskās publiskās tiesības. Un līdzīgā veidā 2014. gadā ASV piesprieda 6 miljārdu soda naudu eh, Francijas bankai BNP Parībā par to, ka tā sadarbojusies ar tiem, kas iekļaut melnajā sarakstā. Un šobrīd tiek destabilizēta Ukraina, eh, kas nozīmē, ka ir risks, ka varētu sākties karš ar Krieviju. Cik daudz vēl eh, Eiropas Savienība cietīs, eh, pirms tā sapratīs, ka ir jārīkojas atsakoties parakstīt transatlantisko līgumu. Paldies! Paldies deputātu kungam! Tagad vārds Šogar kungam uz divām minūtēm. Bardzo dziękuję. Mindenképpen elismerésre méltó. Paldies! született egy ilyen jelentés amely kimondja hogy. paldies ziņojumā ir uh, atzīts ka cip aģenti ir izmantojuši uh, cilvēktiesību pārkāpumus, lai uh, saņemtu informāciju no aizdomās turētajiem. Tas man rada sašutumu, tas ir vienkārši pretīgi. Uh, Un Obamas kungs arī teica, ka tas ir kas pagātnē piederīgs, bet, diemžēl, mēs nevaram izslēgt to, ka šādas metodas ir izmantotas citās valstīs. Bet esmu patiešām noraizies, ka kas tāds var notikt Amerikas Savienotajās valstīs. Ja tas ir viņu interesēs, viņi nebaidās ne no kā, un cilvēku tiesību aizsardzība vienkārši tiek eh, nostumta malā. Tieslietas ir tāda sarežģīta joma, bet jebkurā gadījumā arī pratinot aizdomās turā mums ir jāievēro tiesisks valsts un demokrātijas principi. Ja mēs neievērojam tās normas un standartus, kas mums ir tik svarīgi, tad mēs neesam neko mācījušies no 20. gadsimta vēstures. Paldies Šogora kungam un tagad Katī Pirī. E, grupai sociāldemokrātu. Sociāldemokrātu grupas vārdā divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Amerikas senāta ziņojumā ir teikts, ka ļoti daudz cilvēku tika spīdzināti pēc 2001. Uh, gada. Un mēs jau visu laiku zinājām, ka tas ir noticis, bet tagad uh, mūsu rīcībā ir neapgāžami pierādījumi. Un jāsaka, ka ASV tas radīja lielu ažiotāžu. Eiropā mēs um, sastopamies ar uzkrītošu klusumu. Nav nekāds noslēpums, ka arī Eiropas Savienības dalībvalsts ir piedalījušās šajā praksē. Parlaments kopīgi ar Eiropas padomu spēlēja ļoti nozīmīgu lomu, lai šiem faktiem beidzot tiktu pievērsta uzmanība. Diemžēl arī mūsu valdības piedalījās nelegālā cilvēka aizturēšanā un šos cilvēkus varēja pārvadāt, pateicoties tam, ka varēja izmantot Eiropas uh, lidostas, un šie cilvēki arī uzturējās ES teritorijā. Mēs te tik bieži runājam par Eiropas Savienības vērtībām, par cilvēktiesībām, mēģinam tās izplatīt, bet jāskatās, ka mēs esam paši piedalījušies, varbūt ne gluži savām rokām, bet tik un tā smagos cilvēktiesību pārkāpumos. Uh, Amerikas senāta ziņojumā ir rakstīts, ka ir jāaizmirst pagātne un jādzīvo tagadnē. Mēs vēlamies, lai Eiropas dalība valsts to darītu. Beidzot, ir jāsadarbojas ar CIP un ir jārunā visu patiesību. Un lai Eiropas Savienība vispār kā cilvēktiesība aizstāvi tiktu uztverta nopietni, mums ir eh, jātiek galā ar šo melno lapus mūsu nesenajā vēsturē. Tādēļ mēs pieprasām, lai komisija uzsāk eh, izmeklēšanu par cilvēku tiesību pārkāpumiem eh, Eiropas Savienības teritorijā, ko veikušas ASV izlūk iestādes. Es domāju, ka beidzot ir pienācis laiks rīkoties, jo bieži vien mums atteica šādas informācijas sniegšanu, bet dalību valstīm arī ir jāuzņemas atbildība. Paldies, uh, Pirikundze. Dēdra Klūna kungs no ETP grupas divas minūtes. Jā, yeah, ok, we have microphone. Thank you, President. And... Klūnas kundze, paldies. Jā, šis ziņojums un eh, tā izvilkumi ir eh, patiešām metuši melnu ēnu uz ASV kā demokrātijas un cilvēktiesību aizstāvi, un eh, pasaules pilsoņi ir sašutuši. Obamas kungs ir teicis, ka šis ziņojums patiešām ir smagi iedragājis ASV tēlu. Jautājums uzdot gan pilsoņi, gan Eiropas valdības. Mums ir jānosoda spīdzināšana, ja tiek ignorēta šāda smaga cilvēktiesību pārkāpumi, ja uh, tiek mm, pārkāpts tas, par ko mēs tik bieži runājam, tas vienkārši nozīmē, ka uh, valsts ir rīkojusies aplami un arī kontraproduktīvi. Teroristu grupas cīnās uh, pret. Uh, it kā neredzamo ienaidnieku, bet šāda prakse cilvēku spīdzināšana tikai pielē eļu viņu ugunei, cilvēku nogalināšana, spīdzināšana par katru varu, lai tikai izdabūtu no viņiem informāciju. Tā ir uh, humāno standārtu pārkāpšana, un mēs tādā veidā necieņpilni izve, izturamies pret cilvēku dzīvi cilvēki tika vienkārši aizturēti bez, bieži vien bez iemesla un jāsaka, ka no viņiem iegūtā informācija cilvēks spīdzinot eh, ir neusticama. Viņi vienkārši teica kaut ko, lai uh, izbeigtos šīs mokas, lai aizsargātu savu dzīvi, un 51% no amerikāņiem cip uh, metodas īstenībā uzskata par uh, attaisnotām, par uh, pamatotām. Savukārt ANO cilvēktiesību konvencija, spīdzināšanas konvencija, Ženēvas konvencija aizliedz cilvēku spīdzināšanu vienalga par kādiem noziegumiem, un arī ASV ir ratificējuši šīs konvencijas. Tādēļ ir jāievēro humānismu standarti arī konfliktu gadījumos. Mums ir jābūt flagmaņiem, mums Mēs nedrīkstam nolaisties līdz eh, tam pašam līmenim, kā teroristu organizācijas. Ir jābūt taisnīgumam un ir eh, gal galā arī jāmācās no informācijas, ko esam ieguvuši pateicoties senāta ziņojumam. Silvīva un Kaufmann uz divām minūtēm. Entführung verschwinden lassen, tagelanger šlāk. Cilvēku spīdzināšana, likšana mazās kastītēs, seksuālā uh, izmantošana, slīcināšanas simulēšana, šo spīdzināšanas metožu saraksts ir garš un to lasot vienkārši pār kauliem iet šermuļi. Dārgie kolēģi! bija pāri par 6000 lapusēm, un mēs esam iepazinušies tikai 500 lapusēm no senāta ziņojuma. Un tā tad pilnībā mēs nesam iepazinušies ar šo, šiem briesmīgajiem faktiem. Ļoti daudz vēl slēpjas tumsā. Es eh, kādreiz strādāju eh, īpašajā komitejā, kas tika izveidota jau 2006. gadā, lai izmeklētu cilvēku aizturēšanu un eh, uzturēšanos nelegāli arī ASV, ES e teritorijā. Uh, Mēs jau toreiz secinājām, ka neviens mērķis uh, neataisno šos briesmīgos līdzekļus, ko izmantoja CIP, lai piekļūtu informācijai. Protams, mēs nevaram visu pārmest tikai ASV. Varbūt, ka uh, Eiropas valstis bija pārpratušas um, uh, um, savu sabiedroto funkciju vai uh, arī par šādas prakses uh, izmantošanu to teritorijā tika maksāta nauda. Katrā gadījumā uh, uz atbildība vainīgajiem ir jāuzņemas. Rumānijas un Polijas prezidents tikai pēc mm, ziņojuma publicēšanas uh, atzinās, ka jā, viņu valstīs bija šie nelegālie cip cietumi. Un Britu valdība pirms senāta ziņojuma publiskošanas teica, ka tās lapas, kur ir runāts par Britu eh, valdības sadarbību ar CIP, ir uh, jānosvītro un, un, un jānokrāso melnā krāsā, lai tās nevarētu izlasīt. Jāsaka, ka visas ES dalību valsts ir ratificējušas uh, cilvēktiesību konvenciju, un trešajā punktā ir teikts, ka nevienu cilvēku nevar pakļaut spīdzināšanai, pazemojušam sodam, un nedrīkst uh, pastāvēt uh, nesodāmība, ja kāds cilvēks ir ticis spīdināts Eiropas Savienībā. Paldies! Vielen Dank. Paldies! ETP grupas vārdā Jeroens Lenārs lūdzu. Divas minūtes. Jā, dank u voorzitter. Eh, voorzitter. Paldies, priekšsādātāji kungs. ASV senāta ziņojums par cipu praksi ir vienkārši tāds kā šausmu stāsts, kas ir noticis ar 19 ieslodzītajiem no 2001. gada un daudzi jau minēja šausminošus piemērus, tos, ka cilvēkiem neļauj gulēt līdz pat 180 stundām, nedod ēst un dzert un uh, simulē slīcināšanu. Mē, nu, tas viss ir tik šausminoši un pretīgi, ka ir grūti to vispār ieterpt vārdos, bet es to tik un tā mēģināšu. Uh, Un jāsaka, ka šī ziņojuma publicošana vispār ir ļoti svarīgs solis uz priekšu. Labi, tas ir tikai pirmais solis, bet tas ir solis caurskatāmības un uh, pārdomu virzienā. Un mēs nedrīkstam pieļaut šādus te eksesus arī nākotnē. Uh, Tādēļ vajadzētu parūpēties, lai arī pārējās uh, senāta komisijas lapuses tiktu, uh, būtu pieejams pēc iespējas ātrāk, lai arī valstis Eiropā varētu uh, palauzīt galvas par šiem noziegumiem. Uh, Jāsaka, ka šie 119 eh, noziedznieki, viņi eh, ir tikai maza daļiņa no desmitiem tūkstošu ieslodzīto no Afganistānas un Irākas, kas ir cietuši no tādas pašas spīdzināšanas. Arī par viņiem mēs gribētu iegūt vairāk informācijas, nevis tikai redzēt melnas lapas. Un visu beidzot, mēs dzīvojam uh, tādā laikmetā, ka ir tik daudz nepazīstamu jaunu draudu un izmeklēšanas izlūk dienestiem ir jāgarantē pilsoņu drošība, bet uz drošības altāra nedrīkst likt cilvēktiesības. Un lūdzu, uh, neiesaistīsimies uh, diskusijās, uh, ko, uh, ir or, kurās grib piedalīties Diks Čēnīs un citi cipa darbinieki, ka citreiz spīdzināšana ir attaisnojama. Paldies! E, jako ostatnia pani poseł Elena Valenciano z grupy Paldies, Elena Valenciano, sociālistu grupas vārdā, divas minūtes. Gracias, presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Mūsu parlamentam ir jāskata, kas tiešām ir eh, noticis, jo īpaši ar eh, šiem lidojumiem mērķis attaisno līdzekļus, bet demokrātijā ir jāpamato abi. Mums ir arī tiešām jāuzteic Amerikas Senāta lieliski paveiktais darbs. Tāpat laikā nevajadzētu aprobežoties tikai ar to, ka mēs to atzīstam. 2006. un 2007. gadā šajā pagaidu izmeklēšanas komitejā mums nācās saskarties ar lielām problēmām, kad vēlējāmies izskatīt šo jautājumu par cipu lidojumiem. Eiropas parlamenta izstrādātais ziņojums mums nepalīdz. Tādēļ būtu no jauna jāatsāk šīs izmeklēšanas komitejas darbs. Tāpat kā to darīja Amerikas senāts, nebaidoties no patiesības, norādot uz uh, to, <laughs> kāda atbildība izriet no uh, padarītā. Uh, Šis darbs nebūs vienkāršs, bet uh, mums tas ir jādara. Eiropas pilsoņi interesēs, viņi no mums to sagaida. Mēs vēlamies uh, te visus pamācīt par cilvēku tiesībām. Tā mēs to darām Venecuēlā, Sudānā, Mauritānijā, Eģiptē. Tad arī mums ir jārāda piemērs. Un šīs dienas debatēm ir jābūt sākuma punktam, ļoti svarīgam darbam, kurš mums ir jāveic līdz galam. Tas ir uh, uzsākts 2006. gadā, un uh, to mēs arī gribam darīt. To pieprasām mēs, sociāldemokrāti. Atsāksim šo izmeklēšanas komitejas darbu. Žēl, ka Broka kungs šeit nav. Ir jāizver Guantanamo bāze. Liels paldies! Un tagad uh, brīvā uh, mikrofona procedūra. ETP vārdā Bonikungs. Uh, taisnība, brīvība, drošība ir mūsu vērtību pamats, kur nav vietas spīdzināšanai. Mums ir nepieciešama atbildīgi izvērtēt cipu izmantotās metodas, jāizvērtē šo metožu sekas Poļu iestādes 2002. gadā atļāva eh, saglabāt eh, cip eh, ieslodzīto aizturēšanu, bet nevis viņus spīdzināt. Toreiz mēs pieprasījām īpašu memorandu, kurš būtu saistīts ar attiecīgās izlūcījuma vietas darbības veidu, taču no ASV nesaņēmām nekādu atbildi. Uh, Tikai 2009. gadā mēs parakstījām vienošanos ar ASV par dažiem noteikumiem, jo īpaši, kas attiecas uz uh, poļu jurisdikciju Amerikas virsniekiem, kur galvoja Polijā. Polijas izmeklētājs veids uh, izmeklēšanas procesu. ASV senāta ziņojums bija un ir. Uh, ASV iestāžu iekšējā pienākuma rezultāts, taču atbild uz jautājumu, vai manā valstī cilvēki tik spīdzināti, tā Atbildēt šo jautājumu ir pienākums manai valstī, taču mums ir jāmācās no šī. Visiem var nākties saskarties ar šo problēmu, kā nodrošināt pilsoņu drošību, kā izvērīties no destruktīvu metožu izmantošanas, ka mums ir pienākums cīnīties ar konkrētiem draudiem, kāds ir terorisms, atceroties arī to, kas ir noticis pēdējo divu dienu laikā. Paldies! Liels paldies! Es un devārdā vārds Kputo. Paldies, ASV senāta ziņojums par spīdzināšanas izmantošanu. CIP metodēs tiešām arī liek uzdot jautājumus par cilvēktiesību ievērošanu. Mēs redzam, cik dramatiski ir šī situācija, ņemot vēl vairāk tādā, ka uh, Obama nāca klajā ar spīdzināšanas uh, programmu. Tad, tad uh, šīs. Uh, kontroles tehnikas pār uh, ieslodzītajiem. Mēs nevēlamies to komentēt, taču mēs redzam, cik novēloti ir publiskot šī informācija. Un runa ir par pagātnes uh, noteikumiem, taču mums tas ir jāņem vērā, mums ir jābūt drosmīgiem norai, nosaudīt šāda veida aktivitātes, tiek pārkāpta demokrātija. Uh, Eiropas Savienībā ir jānosoda visa veida spīdzināšana un uh, ieslodzītos um, um, vajāšana, pat ja mēs runājam par cīņu pret terorismu. Spīdzināšana nav vienkārši blakus efekts un mm, nenozīmīga statistika. Paldies! Liels paldies! Sēt Karins. No EKR priekšsēdētāji liels paldies. Dažas dienas atpakaļ pāvests uh, bija mūsu priekšā un teica, ja, e, Eiropa nav uh, ankurojusi savās vērtībās un uh, bieži vien tiek teikts, ka uh, Mēs neesam pietiekami uh, stingri pret teroristiem, bet es esmu pats uh, piedzīvojis Talibanu un teroristu uzbrukumu. Tie ir uzbrucēji, kuri vēlas atņemt mums mūsu vērtības un neļausim viņiem to izdarīt ar mūsu reakcijas starpniecību. Es uh, nevēlos tikai kritizēt ASV, bet kritizēt visus, kuri klusi piedalījās šajā procesā, tā skaitā arī daži no mūsu valdībām, citi gāja tālāk un atviegloja šīs eh, nelegālās prakses. Šodien nav nekādas garantijas, ka kāds no mūsu pilsoņiem nenonāktu šādu metožu varā mums, kolēģi, ir izvēle. Vai nu mēs esam eh, vienoti eh, mūsu vērtībās, vai šķeļamies, un tad nāksies risināt sekas. Paldies! Liels paldies! Juzo Radošs. No Aldes grup, Aldi grupas lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji. Es uh, bez iebildēm atbalstu ļoti skaidro komisijas nostāju šajā jautājumā, padoms nostāju attiecībā uz uh, starptautisko tiesību ievērošanu un uh, demokrātisko vērtību ievērošanu kopumā. Man ir prieks, ka šeit runa ir tiešām gandrīz par vienprātīgu nostāju Eiropas parlamentā, ir tikai daži, kam, kas tam nepiekrīt. Ir valstis arī attīstītajā rietumu pusē, kur šis jautājums nebūtu nav tik vienkāršs cilvēktiesība aizsardzība, kad uh, tās uh, tiek uzlikts vienā uh, vienos svaros ar drošību. Tā rezultātā mēs nevaram privileģēt drošību un nodarot kaitējumu cilvēktiesībām. Obama un senatori, kas arī runāja par Amerikas vērtību pārkāpumiem, ir uh, tuvinājums starp ASV politisko kultūru un Eiropas kultūru, un tas ir tiešām jāuzteic. Liels paldies! Mr. Juaristi, to take the floor. Juaristi, kungs, minūte. Presidente, el tema es el uso. Paldies! Šeit mēs runājām par cipu uh, spīdzināšanas metožu izmantošanu. Tajā pat laikā tas ir jāsasaist arī ar Eiropas Savienības praksi. Lai es pirms tādēļ, kā Eiropas Savienības dalība valstis bija arī līdzzinātājs un arī spīdzināšana notika mūsu kontinentā. Komisāra kungs atzina, sakot, ka Eiropas komisija cīnās pret spīdzināšanu gan Eiropas Savienībā, gan arī visā pasaulē. Tas tiesa, ka ir nepieciešams uh, um, identificēt vainīgos un līdzzinātājus. Jāpieliek punkts nesodāmībai. 28 jauni baski tika spīdzināti vilstīgi islam protokolam, un tikai šo mēnesi Spānija tika apsūdzēta uh, pret uh, basku spīdzināšanu, par basku spīdzināšanu. Liels paldies! domnule președinte l' undici gennaio duemiladue il primo. paldies. 2002. gada 11. janvārī. si aspettavano diciotto mesi di isolamento meno. arī uh, notiek tātad šī uh, spīdzināšana. Un žurnālisti arī uh, NVO um, sniedz informāciju par šīm slēpenajiem cietumiem visā pasaulē. Ir Eiropas parlaments ir daudz par šo runājis un paudz arī savu bā, savas bāžas rezolūcijās, taču da, daudz dalību valsts sadarbojās ar cīpu atbalstīja brutālās metodas pārkāpjot cilvēktiesības. Obām vēlēšana kampaņā ļoti skaidri izteicās pret CIP praksi un metodēm, jo īpaši arī Guantanamo. Eiropas Savienībā ir jānosoda Eh, šīs spīdzināšanas prakse. Mēs to nevaram vienkārši tāpat norīt kā krupi. Paldies, un tagad vārds eh, Avramopulus eh, kungam komisāram. Paldies, priekšsēdētāji. Debātes pār Amerikas senāta ziņojumu. Mums liks saskaties ar ļoti smagu realitāti. Mums visiem par šo ir jāuzņems atbildība. Es domāju, ka tiešām ir jāuzteic šis ziņojums. Uzskatu, ka demokrātiskie pārstāvji, kas ir pulcējušies šeit, nosoda bez mazākās kavēšanās tādu praksi, tādas metodas kā spīdzināšana, jeb kāda veida cita metodas, kas neievēro taisnīgumu cilvēktiesības. Mūsu principus un vērtības. Uz kā balstās Eiropas Savienība? Es jau teicu pirmajā uzrunā, ievadvārdos, ka spīdzināšana ir noziegums. Un par šiem noziegumiem atbildīgie, vainīgie ir jāsoda. Taču dzirdējām arī parlamentā plenārsēžu zālē šeit kritisku viedokli. Tik teica, ka Eiropas Savienība vairākos gadījumos atbalstīja, pieņēma šo praksi un metodi. Es vēlos uh, teikt ļoti skaidri, ka Eiropas Savienība nekad nav pieņēmusi un akceptējusi šīs metodas, kas ir pretrunā ar cilvēktiesībām. Šajā amatā, kur esmu tikai pavisam neilgu laiku, es redzu, ka mums ir pienākums iestāties un aizsargāt savus principus un savus tiesības. Amerikas Senāta izmeklēšanas komiteja norādījusi to, cik svarīga ir demokrātiskā kontrole arī nacionālās drošības jomā un tiesību ievērošanas jomā. Šīs metodas, par ko šodien runājām, mums liek saprast to, kā cilvēktiesību aizsardzība tā ir uh, ikdienas darbs. Un mums katram ir jāuzņemas uh, savu daļu atbildība. Ne tikai dalību valstīm esmu pārliecināta, kā arī prezidentūra nodos uh, šo vēstījumu arī uh, padomēji dalību valstīm. Tika arī šeit teikts, ka ASV Senāta komitejas izmeklēšana izriet no demokrātiskās kontrolas. Man ir prieks par šo, jo šī reakcija ļoti veselīga, kas liecina par nobriedušu demokrātiju. Demokrātija, kurai nepieciešamies institūcijas un līdzekļi, lai varētu nosodīt šāda veida metodus un aizsargāt cilvēktiesības. Es vēlētos pakavēties vēl pie uh, dažiem vārdiem, kurus arī teica prezidents Obama. Jūs zināt, ka tiek liekta spīdzināšana, kad uh, tiek veikts tāda iznakašana. Στο παρελθόν. Κάποιοι εκ των βουλευτών Daži deputāti runāja par Guantanamo. Jūs jau dzirdējāt, kāda ir komisijas nostāja šai sakarā. Atgādinu, mūsu nostāja ļoti skaidra, pastāvīga. Mēs pieprasām, lai tiktu slēgts Guantanamo. Tāda bija mūsu nostāja, dāmas kungi deputāti. Tā ir vienmēr tāda bijis, tādu vienmēr esam arī uzturējuši, saglabājuši ne tikai attiecībā uz uh, aizdomās uh, turamo uh, personu um, ieslodzīšanu Guantanamo, bet arī pret nāvis, to, ka tiek izpildīts arī cits starpā nepilngadīgajiem. Tika runāts arī par sadarbību cīņā pret terorismu, sadarbību starp ASV un Eiropas Savienību. Šī sadarbība ir ļoti svarīga Eiropas drošībai un mūsu tauta aizsardzībai. Mēs esam noslēguši Eiropas Savienības vārdā nolīgums ar ASV lai uzsāktu vairākas iniciatīvas, kas atvieglotu šo sadarbību, padarītu to efektīvāku, eh, joprojām arī atbilstīgu eh, pamatiesībām. Eiropas Savienība un tās dalība valstis, ASV ir kopīgi atbildīgas par to, tiek ievērota tiesiska valsts un tiesiskuma principi sadarbībā cīņā pret terorismu, arī ievērot arī, arī starptautiskās tiesības cīņa pret terorismu. Ļoti svarīgi par šo visu runāt ar mūsu amerikāņu partneriem, lai mēs arī varētu paust savas bāžas, savus uh, viedokļus. Ar viņiem ir jārunā par visu, kas mūsuprāt ir pretrunā Eiropas Savienības pamatprincipiem, kas ir tādi paši kā Amerikas Savienotajās valstīs. Īpaša uzmanība, ko pievērš Eiropas parlaments visiem šiem jautājumiem. Komisijai ļoti svarīgs politisks atbalsts. Tas ļauj labāk mums pildīt mūsu demokrātijas uzrauga lomu. Līdz ar to arī mūsu iniciatīvas tādējādi būs līdzsvarotas un balstītas uz uh, juridisko drošību. Secinājumi, kāds izdara šodien, ir tādi, ka Eiropas Savienība un tās demokrātiskās institūcijas uzrauga, aizsargā pamata tiesības un vērtības. Paldies! Liels paldies! Paldies komisāri kungam! Tagad vārds Dela Vēdova kungam padoms vārdā. Paldies priekšsētāji gudētie deputāti! Es pateicos jums! par šo atvērto godīgo viedokļu apmaiņu, kā jau teicu, ievedvārdos ļoti būtiski garantē to, lai uh, Eh, šīs nepieņemamās metodes, kas ir senāta ziņojumā, ka tās nekad neatkārtotos un lai cīņa pret terorismu un ietur roku rokā cilvēku tiesība aizsardzība Eiropas parlamentam ir jāspēlē ļoti svarīga loma transatlantiskajās debatēs. Uh, uh, jautājumos ar cīņu pret terorismu. Mēs jau arī redzējām, ka bāžas, eh, ko pauž sabiedrotie, var ietekmēt arī Amerikas Savienoto Valstu politiku. Kongress runā par ļoti svarīgiem eh, jautājumiem, kas attiec uz datu uzraudzību un aizsardzību un privātuma ievērošanu. Kongress ir balsojis pret likumu projektu šajā jomā. Ļoti svarīgi, lai Eiropas parlaments arī paustu savu viedokli. Uh, attiecībā arī uz uh, privātu datu aizsardzību Eiropas pilsoņu gadījumā. Eiropas parlamentam jāspēlē svarīgā loma, sadarbojieties arī ar Dienvidāfrikas un vidu un tuvu austrumu valdībām, lai tiktu īstenots reformas arī drošības jomā un lai šajās valstīs būtu arī efektīvi kontrola mehānismi. Kā jau teicu, sākumā sadarbības starp ASV un Eiropas Savienību cīņā pret terorismu ir ļoti fundamentāli un svarīga. nepieciešamie instrumenti, kad ir terrorist finance tracking program un arī pasažieru uh, datu programma ļoti būtiski. Mums ir nepieciešami efektīvi instrumenti, kas aizsargātu privātumu un pamatiesības gan. Eiropas Savienība gan ASV saskars ar lielu terorismu draudu izaicinājumu. Tad islāma kaujinieki, ārvalstu kaujinieki, kas rada šos draudus, mums ir nepieciešami konkrēti instrumenti, lai varētu cīnīties pret šo draudu, ievērojot cilvēku tiesības. Esmu pārliecināts par to, ka šīs debātēs par cīņu pret terorismu cilvēktiesībām arī turpināsies abās uh, Atlantijas okeāna pusēs un kopā ar šo parlamentu. Liels paldies! Ministru, avemo... Lielas paldies ministra kungam. Ja jūs vēlaties uzdot jautājumu zilās kartītes ietvaros, tas nav iespējams tad, kad uzstājas kāds no komisijas pārstāvjiem vai uh, padomas pārstāvjiem nav iespējams uzdot zilās kartītes jautājumu. Ja jums ir kas cits sakāms, lūdzu. Priekšsēdētāji, tas attiecas uz darbu kārtību, jo mēs lūdzām padomi nākt klajā ar paziņojumu par jautājumu, par kuru mēs diskutējam visu šo pēcpusdienu. Padome ne savā ievadrunā, ne noslēgumā nav teikusi neko par tās lomu. Tāpēc es uzskatu, ka nav bijis nekāda paziņojuma no padomas puses, jo tad, kad tika runāts par cipu stratēģiju, eh, savulaik tika pieņemts lēmums, un es domāju, šoreiz padoma nav bijusi tā, nav nākus klajā ar paziņojumu. Paldies, tāds ir jūsu viedoklis. Turpin priekšsētājs, jūs to esat darījusi zināmu. Padoms pārstāvji ir klāt un ņems to vērā.